So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to. Labdien, dāmas un kungi! Sirsnīgi sveicu jūs ārlietu komitejā. Es atvainojos, ka ierodos divas minūtes par vēlu, bet man vajadzēja uzņemt mūsu Izraels viesus, kas arī būs pie mums ārlietu komitejā pulksteņš četros viesi no Kneseta. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Ja nekādu komentāru nav, tad uzskatīsim, ka tā ir pieņemta. Otrais punkts. Man nekādu paziņojumu nav kā priekšādātājam. Tāpēc varam uzreiz pievērsties trešajam punktam - iepriekšējo sanāksmu apstiprināšana, protokola apstiprināšana. Iepriekšējā sanāksme notika 28. jūnijā, un ja nekādu komentāru nebūs, tad uzskatīsim, ka e, šis e, protokols ir apstiprināts. Un tagad ceturtais darba kārtības punkts Mm, pārskats par Eiropas Savienības un Šveices sarunām par institucionālās sistēmas nolīkumu. Un sveicu mūsu vidū um, Roberto Balsaretī. Viņš ir Eiropas lietu direktors un valsts sekretārs Šveicē. Un tāpat arī mm, ļoti bieži viesis mūsu komitejā Kristians Leflers no Eiropas ārējās darbības dienesta. Viņš ir ģenerālsekretāra vietnieks dienestā. Pavisam īsi paziņojumi no manas puses. Uh, Pēc četru gadu ilgšajām sarunām šis nolīgums pavisam drīz tiks pieņemts, cerams. Komisijas priekšsēdētājs Junkojers viesojās Šveicē novembrī, pavisam drīz notiks sarunas Briselē. Tehniskā līmenī sarunas cerams tiks pabeigtas pavisam drīz. Pēc tehnisko sarunu pabeigšanas Šveicē vēl vajadzēs saņemt atbalstu no politiskajām pārtījām un iespējams arī no Šveicas tautas referendumu ietveros. Tā kā es ierados eh, ar novēlošanos, bez liekas kavēšanās došu vārdu Kristiānam Lefleram, pēc tam izteiksies Balzaretī kungs. Katrs no viņiem drīz, eh, drīz drīkst izteikties 8 līdz 10 minūtes, un pēc tam mums ir paredzētas diskusijas ar kolēģiem. Paldies, priekšādātāji! Paldies! Uh, kā devāt man šo iespēju. Ir pagājis jau pusotrs gads, pirms es viesojos eh, eh, šajā komitejā. Un 2017. gadā es ziņoju par attiecībām starp Šveici un Eiropas Savienību. Tolaik mēs bijām tikko izgājuši cauri ļoti sarešķītam periodam, jo tika runāts par iniciatīvu pret masu imigrāciju. Uh, Un ir jāsaka, ka tas bija tāds kā pagrieziena punkts, un Eiropas Savienības un Šveicas attiecības noteikti ir uzlabojušās. Tomēr šīs attiecības vēl nav konsolidētas, lai tās atbilstu reālajai situācijai - politiskajā, ekonomiskajā un arī sociālajā līmenī. Tāpat arī ir jādomā par šo attiecību potenciālu šajās pašās jomās. Mums ir jāsagatavo eh, ietvers attiecībām, kāds tās varētu izskatīties nākotnē. Mēs pašlaik par to vedam sarunas, bet um, iespējas uh, šīs sarunas pabeigt laikā jau ir palikušas pavisam mazas. Es vēlētos jums atgādināt par to, cik nozīmīgas ir Šveices un Eiropas Savienības attiecības abām pusēm. Um, Tā ir trešā mūsu tirniecības partneri, ja runa par pakalpojumiem otrajā vietā. Savukārt eh, Eiropas Savienībai ir tirniecības pārpalikums attiecībā uz Šveici. Un eh, ir jāatgādina arī, ka 40% no FTA Šveicē Eh, rodas tieši eh, no Eiropas Savienības. 1,4 Eiropas, eh, miljonu Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo Šveicē, un 460 tūkstoši savukārt dzīvo Eiropas Savienībā, un tie ir 5,6% no Šveices iedzīvotājiem. Savukārt liels daudzums iedzīvotāju šķērsē, šķērso robežu katru dienu, lai strādātu Šveicē. Tādi ir rezultāti daļējai Šveices integrācijai iekšējā tirgū. Šveice ir arī Schengenas un Dublinas režīmu asociētā locekle. Tā sadarbojas arī policijas jomā, vīzās un citur. Šveice izpilda kī un piedalās arī Frontex un EULIS sadarbībā. Tāpat arī izmanto SIS informācijas sistēmu un dod savu ieguldījumu un arī gūst labumu no Eiropas Savienības līdzekļiem šajās jomās. Eiropas Savienība un Šveice ir izveidojušas arī ciešu sadarbību daudzās citās jomās, piemēram, izglītībā, pētniecībā, transportā, enerģētikā, eh, klimata pārmaiņās un vidas politikā. Pasaulē Eiropas Savienība un Šveice ir līdzīgi domājuši partneri, kas sniedz vienotrai atbalstu. Te ir runa, piemēram, par klimata pārmaiņām, par globālās migrācijas jautājumiem, cilvēktiesību aizsardzību, nabadzības izskaušanu, kā arī darbu pie um, ilgspējīgas um, attīstības darbu kārtību. Tāpat arī notiek uh, regulārie politikas dialogi, kur uh, tie KZADD un Šveices partneri, runājot par dažādiem tematiskiem un geogrāfiskiem jautājumiem. Šveica piedalās arī dažādos ad hoc nolīgumos, piemēram, miera un stabilitātes misijās, ko vada Eiropas Savienība, un tāpat arī eh, civilo krīžu pārvaldība, piemēram, Kosovā, EU Altejā, un mācību misija Malī. Eh, Šveice ne, nepiekrīt eh, Eiropas Savienības kopējās ārlietu politikas deklarācijām, taču tā akceptē Eiropas Savienības sankciju lēmumus, un tāpat arī tā neapiet eh, Eiropas Savienības pasākumus. Mums ir jādomā par eh, šīs patentības konsolidēšanu, un, lai to panāktu, mums ir vajadzīgs spēcīgāks ietvers, tā saucamais institucionālais ietvers, kas ļautu aptvērt, piemēram, dalību iekšējā tirgu no Šveices dalībnieku puses. Šāds nolīgums ļautu konsolidēt divpusējās attiecības, kas ir attīstījušās pēdējo desmitgažu laikā. Tas nodrošinātu arī vienādus apstākļus Eiropas Savienības iekšējā tirgū, paaugstinātu tiesisko noteiktību visiem operatoriem. Šī vienošanās ļautu izvairīties no mehānismiem, kas nedarbojas, piemēram, mēs varētu arī domāt par dinamisku Eiropas Savienības akī pārņemšanu, lai neeksistētu paralēli mehānismi abās pusēs, un tas ļautu arī domāt par mm, turpmāko kī pieņemšanu. Mums ir vajadzīga arī strīdu risināšanas sistēma, un ir jādomā arī par vienotu un harmonizētu visu noteikumu piemērošanu Eiropas Savienībā un Šveicē. Piemēram, Šveicē ār, ārvalstu tiesnešu jautājums ar vienu ir bijis ļoti karsts. Junkers, kad viņš vietājās Šveicē, uzskatīja, ka strīdu risināšana ir jānodod neatkarīgam tribunālam, kur būtu iesaistīti gan Šveices, gan Eiropas Savienības, gan trešo valstu tiesneši. Bet, ja tiktu skārti Eiropas Savienības tiesību jēdzieni, uh, šis eh, jautājums tiktu novirzīts eh, prejudiciālam nospriedumam no Eiropas tiesas, un šis nospriedums būtu saistošs abām pusēm. Tas nozīmētu, ka Eiropas Savienības tiesības tiktu piemērotas eh, vienādi, vienā tiesā, bet tiesneši varētu atrisināt dažādas detaļas starp Šveices un Eiropas Savienības pusēm. Tāpat arī institūcijas varētu pārskatīt šīs attiecības politiskā līmenī, tiktu izveidotas eh, kopīgas parlamentāras komitejas. 2018. gadā bija vairākas sarunu kārtas, un mums ir izdevies iziet cauri visiem jautājumiem uz sarunu gāda. Visas eh, kārtas ir liktas galdā, un tagad ir jāveic politisks izvērtējums. Es eh, ceru, ka Pēc eh, dažām sarunu kārtām mūsu sarunu vedēja līmenī mēs varēsim pabeigt eh, valsts palīdzības eh, jautājumus, kas ir jāiekļauj 1999. gada gaisa pārvadājuma nolīgumā un tāpat arī visos tālākajos nolīgumos par tirgus piekļuvi. Eiropas Savienība nav gatava akceptēt eh, šādu ietveru nolīgumu bez valsts palīdzības klauzulām, un šeit ir jānodrošina arī vienādi noteikumi abām pusēm visos gadījumos, kad Šveicē ir piekļuvi iekšējiem tirgum. Esam veduši sarunas arī par citiem jautājumiem, kas Šveicē ir sarešķīti, piemēram, brīvas pārvietošanās direktīva. Šeit Eiropas Savienība nevar akceptēt eh, šādus pasākumus, un Mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs diskriminētu Eiropas Savienības operatorus. Tāpat arī ir darbinieku norīkošanas direktīva, kas, mūsuprāt, ļauj atbrīvoties no sociālā dempinga pakāpam sniegšanā un nodrošina augstus standartus. Ja runa par brīvu pārvietošanos, tad pilsoņiem un ekonomiskajiem operatoriem ir jābūt vienādiem pienākumiem un tiesībām iekšējā tirgū. Pēdējā gada laikā mums ir izdevies panākt ļoti daudz, lai atrastu kopīgu nostāju. Tas attiecas ne tikai uz strīdu risināšanu, bet arī uz ietveru nolīguma saturu. Kā jau es minēju, šeit būs runa par 99. gada nolīgumu un četriem sektorāliem nolīgumiem, piemēram, par enerģētiku, par kuru pašlaik tiek vestas sarunas. Esam arī nolēmuši modernizēt mūsu tirzniecības attiecības, kas pašlaik balstās uz 72. gada brīvās tirzniecības nolīgumu. Vēlamies iekļaut uh, visus jautājumus, kas ir iekļauti tādos modernos nolīgumos, kā Eiropas Savienības un Kanādas nolīgums. Šis nolīgums vēlāk arī gūs labumu no uh, mehānismiem, kas būs iekļauti uh, ietvernolīgumā. Kā jau es minēju, mums ir jāpieņem politiski lēmumi. Tehniski un juridiskā ziņā tas ir iespējams. Tagad viss ir atkarīgs no politiskās gribas. Kā Junkera kungs norādīja, laika nav daudz un uh, šī iespēja pavisam drīz būs pazudusi. Viņš uzskata, ka Oktobra vidū eh, būs arī daudzas citas svarīgas sarunas, un mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai šīs sarunas pabeigtu ātrāk. Vēlos atgādināt, ka šis nav tikai vēl viens nolīgums. Tas ir ļoti izšķiroši ietver nolīgums, tāpēc, ka padome uzskata, ka tas ir priekšnosacījums, lai Šveica varētu piedalīties iekšējā tirgū. Šīs ietver nolīgums ir vajadzīgs, lai konsolidētu divpusējo pieeju. Pretējā gadījumā Šveices baudītās priekšrocības pamazām pagust, pazustu. Tas nenāktu par labu nedz Šveices, nedz e, ES ekonomiskajiem operatoriem. Pasauli turpina virzīties uz priekšu, mums ir jauni partneri, mums ir jātīsta jaunas jomas, piemēram, digitālais iekšējais tirgus. Status quo nozīmētu to, ka atšķirības starp Šveici un ES palielinātos un pašreizējā integrācija pasliktinātos. Mums ir jāpaceļina saiknes starp Eiropas Savienību un eh, Šveici, un tam ir vajadzīgs spēcīgs ietvers, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un vienādas spēles noteikumus visiem operatoriem. Tas nāks par labu gan Eiropas Savienības, gan Šveices pilsoņiem, gan arī ekonomiskiem operatoriem. Divpusējas attiecības eh, darbojas labi, taču bieži vien var rasties spriedze, un tieši tāpēc mums ir jādomā par strīdu atrisināšanu. Es uzskatu, ka ietver nolīguma noslēgšana ļauta mums veicināt pozitīvu dinamiku šajās attiecībās un ļauta mums arī izmantot uh, potenciālu, kas ir abām pusēm. Paldies! Thank you, Christian Lefner. Paldies tagad uh, eh, pārts uh, eh, Balzarētī kungam. Jūs, protams, varat izvēlēties, kādā valodā jūs izteiksieties. Merci beaucoup. Je vais, je vais m'exprimer en, en français. Et, um... Paldies! Paldies. Izteikšos franciski. Es vēlētos pateikties par šo prezentāciju. Es pats būtu varējis tieši to pašu teikt. Nu, tik dažas lietas no manas puses vēl arī. Un uh, eh, Flērkunga teiktais lielā mērā mm, uzsvēršu vēlreiz sasaucas ar manis teikto. Uh, Pieminēšu to, cik svarīga ir mūsu divpusējā saikne mm, šīs attiecības. Mm, ar Šveici eh, sākās jau vēl sen, un eh, mūsu attiecības ar Eiropas Savienību ir ļoti ciešas, salīdzinājumā ar citām struktūrām, bet eh, vēl jo vairāk ar Vāciju, Itāliju, Franciju, Austriju, kaimiņu valstīm ar mm, šiem draugu valstīm, mm, ar kurām jau gadsimtiem esam uzturējuši ļoti būtiskas attiecības, piemēram, ekonomiskās attiecības ar Lombardiju ir eh, tieši tikpat būtiskas kā ar Japānu, ar Baden-Württembergu un Bavāriju E, šīs attiecības ir tikpat būtiska kā ar ASV. E, šo sarakstu es varētu turpināt gari un plaši. Un e, tāpēc mēs esam izstrādājuši, protams, tādu ekonomiku, kas ir cieši iesakņojusies sadarbībā ar kaimiņu reģioniem un valstīm, bet arī mēs runājam trīs valodās, kādās runā arī mūsu kaimiņi. Mums ir kultūras, sociālo attiecību tīkls Nu, līdz ar to nevar runāt tikai par ekonomiskajām attiecībām. Tad, nu, tās ir jāturpina kopt, saglabāt, attīstīt tālāk. Kristians Leflērs mm, atgādināja par eh, šo darbu un pūliņiem, Eh, vairāku gadu garumā, lai nonāktu pie vienošanās starp eh, ES un Šveici. Es vēlētos teikt, ka vēl pirms tam un arī pēc tam, kad Šveices eh, tauta nevēlējās iestāties ekonomiskajā telpā, mēs izstrādājām divpusējos nolīgumus un lielā skaitā. Turklāt, kas tad arī ļāva ekonomikai un mūsu pilsoņiem izjust attīstību abās eh, robežas eh, pusēs. Šveice ir eh, piesaistījusies Dublinas un Schengenas sistēmām un ir noslēgusi vienošanās ar Eiropas Savienību, jo tas ir Šveices interesēs tos noslēgt, bet atgādināšu, ka arī Eiropas Savienībai ir savas intereses slēgt šādas vienošanās ar Šveici. Runa ir par divpusējām attiecībām un tad, nu, ir bijusi iespējama ļoti būtiska attīstība Eiropas kontinentā starp mūsu valstīm un šai savienībai, kas veidojusies gadu gaitām. Nu, tagad mēs mēģinam to visu eh, sistematizēt, vismaz attiecībā uz piekļuvi tirgumu šobrīd tādi ir eh, 5, 5 vienošanās, tātad jāizveido eh, zināms satvars eh, šīm vienošanām, tā lai būtu iespējama atbilstīga darbība, lai tā būtu vēl modernāka, vēl efektīvāka. Un no otras puses šim satvaram būtu jāļauj attīstīt eh, attiecības arī citās jomās. Piemēram, šobrīd vedam pārunas par vienošanos par elektrību, par Šveices piekļuvi Eiropas Savienības elektrības tirgumu un e, Eiropas Savienības piekļuvi Šveices elektrības tirgumu. Nu, detaļās eh, šo mm, tematu gan tālāk neattīstīšu, Leflēra kungs jau eh, daļu pieminēja, nu, tik attiecībā uz cilvēku brīvu pārvietošanos. Jāatzīst, ka jau kopš paša sākuma Šveicei eh, bija mm, īpaši piesardzīga pozīcija attiecībā uz brīvo kustību, un tas saistās ar mūsu geogrāfisko stāvokli, to visi arī varēs saprast, mm, ka tā ir maza ekonomika ar ļoti atvērtu ekonomiku, mm, kas ļauj atvi veikt eh, ekonomisko darbību ļoti mm, plaši. Un mēs eh, atrodamies starp lielām svarīgām valstīm. Tāds ir mūsu valsts stāvoklis. Mums ir eh, zināms eh, sociālās aizsardzības un atlīdzinājuma līmenis, kas ir ļoti attīstīts un mm, bija aizjūta arī ļoti liels migrācijas spiediens, kas eh, mūsu ekonomikai mm, zināmā mērā nāca par labu, cik tālu varējām attīstīt spējas un zināšanas, uh, Mm, kaimiņu val, no kaimiņu valstīm jau īpaši, un tad, tad guvām lietas, kas mums pašiem nebija. Tad, nu, šī brīvā pārvietošanās jau no paša sākuma e, tika ļoti piesardzīgi pārvaldīta no mūsu puses, tāds bija šis princips, bet tajā pašā laikā mēs jutām e, ieguldījumu savā ekonomikā. Un tad, nu, tagad mēs vēlētos to visu saglabāt, saglabāt atvērtību, brīvību pārvietoties, bet tajā pašā laikā arī saglabāt mūsu pieņemtos pasākums, lai aizsargātu darba ņēmējs, lai nebūtu dempings attiecībā uz algām un sociālajām tiesībām, tā lai šis darba tirgus turpinātu attīstīties tādā veidā, ka, mm, lai darbinieki būtu ar atbilstošiem nosacījumiem, ar, at, ar atbilstošu atalgojumu. Nu, tāda šobrīd ir šī diskusija Un tika nesen pieņemta direktīva par nosūtītajiem darbiniekiem, tas lietas mm, atviegloja, un nu, tas tad, nu, kalpo par tādu eh, Eiropas Savienības satvaru. Un es eh, teiktu, ka mm, te tiešām Eiropas Savienība tuvinās tam aizsardzības līmenim, kāds mums jau bija Šveicē. Vēlējos to uzsvērt attiecībā uz valsts atbalstu. Arī eh, to atgādināja Kristians Liflērs Mm, mēs šajā mm, institucionālajā nolīgumā vēlamies panākt tādus nosacījumus, kas precizē situāciju tad, kad tiek noslēgtas vienošanās, kurā, jomās, kurās valsts atbalsts ir svarīgs, tad, lai būtu procesi un arī uh, procedūru procesi atrunāti, būtu cauradzamība sadarbībai starp iestādēm. Pretējā gadījumā integrētie tirgi nevarēs atbilstīgi darboties. Attiecībā uz valsts atbalstu un e, šiem principiem ir jābūt šajās e, vienošanās, un tiem tur ir jāparādās. Mm, mēs esam gatavi katrā ziņā pie tās strādāt. Tālāk. Ir jautājumi, par kuriem vēl nesam līdz šim runājuši, bet nu, tie saistās ar noteiktu atmosfēru. Neslēpšu, ka Šveicē mm, Eiropas komisijas lēmums ierobežot uz vienu gadu e, Šveices mm, biržas atzīšanu, nu, sāk, tika uztverts ar pārsteigumu. Jā, nu, bija šie objektīvie kriteriji, kas tika sniegti, un uh, līdz ar to bija, uh, mēs bijām nedaudz uh, saērcināti, jo tas bija brīdī, kad mēs tieši nonā, centāmies nonākt pie institucionālās sistēmas nolīguma. Un tad, nu, tas, ka šis lēmums tika aprobežots tikai ar vienu gadu, Eiropas Savienība gan teica, ka tie bija taustāmi panākumi, Mm, šajās sarunās. Un, jā, ka, bet nu, Šveices birža netiks atzīta par eh, līdzvērtīgu līdz pat gada beigām. Tas, tie tomēr nav patīkami darba apstākļi, kādos strādāt. Es saprotu, ka ir politiskie līdzekļi, kas tika izmantot tādā tehniskā eh, pārunu ietvarā. Mm, bet, nu, ja tiešām līdz gada beigām šī eh, atzīšana netiks piešķirta, balstoties uz citiem kritērijiem, kā tikai objektīvi kritēriji, nu tad es domāju, ka būs problēmas. Tad no otras puses mūsu valdība pagājušā nedēļā ir nolēmusi parlamentam iesniegt 1,3 miljārdu kredītu pieprasījumu attiecībā uz Šveices ieguldījumu sociālajos mm, valstu pūliņos, un 1,3 eh, miljārdos ir iekļauts 200 miljoni, kas tiks eh, piešķirti migrācijas uh, tēmas risināšanai tādām valstīm kā Itālijai un Grieķijai, kuras vairs nav eh, valstis, kas saņem kohēzijas atbalstu. Un apkopošu manis teikto, mums noteikti būtu svarīgi saglabāt Eiropas Savienības eh, sadarbību. Mums eh, tā ir viena no svarīgākajām uh, Un e, tam mums ir visbūtiskākā ne tikai ekonomiskā jomā, bet arī attiecībā uz kopīgo pasaules redzējumu. Mums ir kopīgas vērtības, e, tiesiskums, e, cilvēktiesība. Šveicas ir tā šajā ziņā līdzīga pārējām Eiropas Savienības valstīm. Mēs esam ieinteresēti institucionālās vienošanas slēgšanā, kas būtu uh, tāds labs nolīgums ar mm, juridiskām saistībām. Nu, mums ir eh, konkrēti punkti, kurus vēlamies izcelt. Un tad tā ir tā saruna, pārunas, kādas cenšamies šobrīd vest. Kopš es esmu atbildīgs par pārunām, kopš marta, es domāju, mums vienmēr ir izdevies nonākt pie labiem risinājumiem, kad parādījās kādi šķēršļi, nu tagad mēs uh, nonākam beigās, eh, tad eh, pārunas kļūst sarežģītākas, un tā parasti vienmēr ir eh, to noslēgumā. Tomēr cenšamies saglabāt sadarbības garu un meklējam kopīgo, nevis atšķirīgo. Un beigās Mm, eh, vēlos norādīt, ka Šveices situācija ir ļoti atšķirīga salīdzinājumā ar citām ES valstīm, kuras, piemēram, vēlas pamest Eiropas Savienību. Tas ir pilnīgi atšķirīgi. Mēs noteikti nevēlamies šķiršanos. Gluži pretēji mēs vēlamies pastiprināt sadarbību, kāda mums ir jau gadu gaitā izveidojusies. Mm, bet no eh, Eiropas Savienība vēlas eh, šo sadarbību Nu, veicināt, lai tiktu ievērot tās intereses, un Šveica savukārt vēlas tā, lai šī sadarbība notiktu, ievērojot arī Šveicas intereses. Paldies priekšsēdētājiem! Thank you to both guest speakers and... Paldies! Paldies abiem mūsu viesiem! Paldies par to arī, ka nevēlaties šķirties! Nu, tad dzirdējām abas puses tagad par šo situāciju un došu vārdu, protams, vispirms tieji delegācijas vadītājiem. Sveicu jūs arī AFET komitejā, lūdzu, vārds jums. Liels jums paldies! Jā, mēs esam delegācijas Eiropas parlamentā arī cieši seko mūsu attiecībām ar Šveici. Jūlijā bija ikgadējā sanāksme ar šveicu ciešu parlamentāriešiem, un arī dažas nedēļas atpakaļ mums bija arī prieks uh, kopā ar AFE doties misijā uz bērni, lai tur tiktos arī ar šveicas politiķiem. Tad, nu, uz... tiek vestas sarunas uh, par uh, nākamo nolīgumu, un es ceru, ka pavisam drīz, nu, arī tad. Uh, mēs veiksmīgi noslēgsim šīs sārunas, kas jau ir ievilkušās pārāk ilgi. Kopš 2014. gada māja, kā es sapratu no mēdījiem, tad šī situācija ir visai kritiska sarunās, jo Šveices puse neizrāda elastību attiecībā uz sarkano līniju jautājumiem. Ir jautājums, vai ir kāds B plāns? Es tiešām ceru, ka kā mēs varam nonākt pie apuseizdrīga rezultāta. Paldies! Paldies, Dorman kungam! Un tagad trīs kolēģi vēlas runāt - Švāba kungs, Gomeš kundze un Tāno kungs. Šauts kungs, vēl kāds? Nu, tad aicinu izteikties ilgāk par divām minūtēm, lai būtu ilgāks laiks uh, atbildēm. Lūdzu, Vāpkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Divpusējās attiecības starp Šveici un Eiropas Savienību nav tikai politisks vai ārpolitikas jautājums, tas ir arī ekonomisks jautājums. Tieši tāpēc es eh, gribētu mm, pateikties abiem runātājiem par ļoti mm, interesantu to un tehnisko stāstījumu. Vispirms Lehnera kungam jautājums. Eiropas Savienības kompetence sarunās ar Šveici eh, attiecas arī uz šķīrētiesas ieviešanu vai gadījumā šeit mēs neejam tālāk par sākotnēji plāno, plā, plānoto. Galgulā šeit ir runa par Eiropas Savienības tiesību interpretēšanu, un par to ir kompetenta tikai viena tiesa, Eiropas Savienības tiesa. Varbūt jums ir kaut kas par to sakāms. Uh, Jautājums vēstniekam Balcaretti. Norīkošanas eh, direktīva eh, tika grozīta Eiropas Savienībā no Šveices viedokļa. Es eh, vienmēr Šveici esmu skatījis par liberālu valsti, mēs esam labi kaimiņi, bet no Šveices puses šķiet, ka. Um, šī direktīva tomēr ir liberālāka par uh, Šveices uh, nostāju. Vai Šveice šeit gadījumā nav nostājusies uz nepareizās līnijas? Varbūt uh, šai valstī vajadzētu interesēties par liberālāku ekonomiku. Galgolā, protams, ir vajadzīga stingra kontrola, bet ir vajadzīga arī atvērta valsts attiecībās pakalpojumiem. Par valsts subsīdijām vēlos norādīt, ka mana federatīvā valsts Bādena-Virtemberga ir ļoti daudz ko liberalizējusi, un mēs esam to darījuši, mēģinot pielīdzināties Šveicē, jo tur likumi vienmēr bijuši izdevīgāki. Un mēs arī redzam, ka, piemēram, ēku celtniecības ziņā sadarbība var turpināties, bet pakalpojumos nekas nav plānots. Uh, Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Anna Gomeša divas minūtes. Īpaši es gribētu uzdot jautājumu mūsu viesiem. Rekomendācijas, ko izteica mūsu parlaments attiecībā uz Panamas dokumentu ziņojumu tieši par Šveici, tur ir vesela nodaļa par Šveici. Mums arī bija misija šajā sakarā uz Šveici. Uh, lai apkarotu mm, šo nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos arī e, no nodokļu maksāšanas un apkarot naudas atmazgāšanu. Vai un kā tika ņemts vērā šīs rekomendācijas e, šajās sarunās? Tas ir jautājums arī Eiropas Savienības sarunvedējiem, kāds tiek ņemts vērā sarunās ar Šveicas pusi. Šveice ir arī atcēlusi banku slepenību, bet nu iekšējā sistēmā šī banku slepenība ir saglabāta. Tad arī esam satraukti par to, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas Šveicē ne, nenot, netiek noteikti par kriminālu noziegumu. Tas tiešām arī pādāra sarežģīt mūsu cīņu pret nodokļu noziedzību. Nu, lūk, dažādos kantonos ir arī dažādas stratēģijas nodokļu jomā un tas rāda tiešām mums satraukumu. Arī ir dažādas arī dažādi nodokļu pārkāpumi netiek ņemti vērā un netiek apkrut šeit. Arī Šveices parlamentārieši norādīja, ka bija mēģinājumi uh, reglamentēt šo situāciju, taču dažas pārtīs pret to iebildu un nekas netiks sasniegts. Tad ir jautājums arī par uh, šiem trauksmes cēlājiem vai ziņotājiem, kuri ir ļoti nopietnā apdraudējuma situācijā Šveicē. Tam visam ir jāatspoguļojas attiecībās starp ES un Šveici. Jebkāda veida nolīgumā par to ir jārunā. Paldies! Gomišs kundzei, tagad kā ir vērētā no kungs, paldies priekšsēdētāji. Kampione d'Itālija arī nodarbojas ļoti sen ar šādu veidu lietām. Brīnumainā kārtā Gomišs kundze par to nerunāja. Es vēlētos atgriezties, doties divus gadus uz priekšu nākotnē, parunāsim par 20. gada oktobri, kur Leflerkungs nāks, nāks klajā ar paziņojumiem, un to mēs noteikti dzirdēsim arī brīto es sarunās par turpmāko e, attiecībām. Ļoti interesanti, kā arī Brexit atbalstīt arī manā partijā. Te ir vienmēr teikuši, ka Šveices risinājums būtu labākais brītiem pēc Brexita. Bet tad, ja iedziļināmies detaļās un mēs redzam, ka tur ir brīva kustība paredzēta, un tad, protams, tad Brexitieši jau. Uh, atkāpjas no šī salīdzinājuma. Bet nu, arī valdība ir daļai ignorējusi referendumu. Arī apvienotā karalistē mēs mēģinām rast risinājumu, kompromisu arī par to, ka vietējie darbi ir eh, drīzāk jāpiešķir vietējiem strādājošiem. Vai jūsuprāt šīs modelis varētu strādāt apvienotās karalīs gadījumā un arī uh, Tagad iekšlietu ministrs apvienotā karalistē paredzēja, ir pasludinājis, ka pēc Brexit Eiropas Savienības pilsoņiem nebūs nekādas privilēģijas. Manuprāt, tā ir kļūda, bet nu kā Šveice ir divpusē izdevies noslēgt tik labu nolīgumu. Nav ēs tiesas, nav nekādas šīs tiesas sprieduma ietekmes, arī jūs maksājat mazāk par pusi no tā, ko maksā Norvēģija par cilvēku. Tātad ir visai, jūsuprāt, lēts šis nolīgums salīdzinot, piemēram, ar Īslandi, Lihtensteinu un Norvēģiju. Arī valsts atbalsts ir ļoti svarīgs. Uh, jo arī tad arī tiešie Brexit atbalstītāji satraukti par valsts atbalsta noteikumiem, kas arī tiks plaši apspriest apspries šajās sarunās. Paldies, Tāno kungs! Neviens vairs nevēlas izteikties tālāk, Šalts kungs. Tanka, pozicinām. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tādi trīs papildi jautājumi. Mm, nu, mani kolēģi jau uzdeva daudzus man interesējušus jautājumus. Mēs paskatāmies, piemēram, uz viedokļu aptaujām Šveicē un to, kas notiek politiskajās partijās, tad eh, vadošā partija, protams, ir tautas partija. Un šeit, protams, parādās vairāki jautājumi. Piemēram, viņi mobilizēs un saka, ka šīs ietver līgumas mums iet daudz par tālu. Un Eiropas Savienība šeit maina mūsu vērtības. Tātad te ir runa par šādām iekšējām debatēm Šveicē, kas attiecas uz ilgstošām, tādām stabilām attiecībām. Gribētu zināt, vai te kaut kas eh, kustās, vai arī viss vēl ir tādā nogaidīšanas režīmā. Otrais jautājums. Vācija ir. Uh, tā, kas eksportē uz Šveici ārkārtīgi daudz ieroču. Un gribētu zināt, vai šāds ietver nolīgums attiektos arī uz sadarbību bruņojuma industrijā, vai tas to kaut kādā veidā ietekmētu vai nē. Un trešais jautājums, kas mani satrauc. Nedēļas nogalē Šveices avīzēs tika salīdzinātas Uh, ļoti sarežģītās uh, finansiālās uh, attiecības Šveicē. Es gribētu zināt, kādas ir šīs valūtas svārstības attiecībā Šveices frankiem un eiro, vai darba vietas nebūtu viens no kritērijiem, kas būtu jāņem vērā attiecībās starp Šveitni un Eiropas Savienību. Labi, kolēģi! citu jautājumu nav, tad eh, pēdējais jautājums no manas puses. Ja runa par eh, laika grafiku, es mēģinu visu salikt kopā pareizi. Mēs tikko dzirdējām, ka esat noteikuši mēķi pabeigt šīs sarunas drīz. Un eh, padomis un parlamenta apstiprinājumi prasītu vēl pāris mēnešus. Līdz ar to ratifikācijas procesus Eiropas Savienībā un Šveicē varētu pabeigt līdz 2020. gadam. Šķiet, ka padomi grib saņemt parlamenta apstiprinājuši šajā mandātā, vai tā ir, lai mēs saprastu no protokola puses, vai tas viss ir pareizi. Tagad 5 eh, minūtes katram, lai atbildētu uz šajiem jautājumiem. Kurš sāks? Merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšādātāji. Jebkurā gadījumā es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, jo daži jautājumi attiecas konkrēti uz Eiropas Savienību. Dorman kungs. Es eh, domāju, ka mēs esam eh, pierādījuši to, ka mēs varam būt elastīgi. Uh, Katra pusē šajās sarunās piedalās ar mm, skaidru mandātu. Dažkārt šis mandāts ir ļoti skaidrs, dažkārt tās ir pat sarkanās līnijas, un tam visam ir jāsako līdzi. Bet eh, mēs eh, pārzinām politisko realitāti savā valstī. Kā jūs zināt, mums ir sistēma, kas ļauj um, izvērtēt to, kas notiek, un vai iedzīvotājiem tas patīk vai nē. Tieši to mēs arī mēģinam darīt. Bet eh, es neuzskatu, ka pašlaik būtu pienācis brīdis runāt par B plānu. Mēs vēl ar vienu runājam tikai par A plānu, un mēs ieguldam visu enerģiju, lai atrastu vajadzīgo risinājumu. Tas attiecas arī uz personu pārvietošanos un uz citiem sāpīgiem jautājumiem. Tātad mēs runājam par visu paku. Švaps. Es uzskatu, ka ar šo jauno darbinieku norīkošanas direktīvu šie uh, tiesiskie stāvokļi tiešām ir uh, viens otram pietuvojušies, un uh, tas attiecas arī uz uh, valūtu, uz uh, Šveices uh, frankā vērtību, uz uh, Šveices uh, darba ņēmēju tirgus specifiku. Uh, Tas nozīmē, ka mums eh, ir vajadzīgi vēl pāris eh, piesardzības pasākumi. 2003. un 2004. gadā mēs pieņēmām savus likumus un pārējo daļu no norīkošanas direktīvas mēs pārņemsim šajā jaunajā nolīgumā. Situācija ir mainījusies, mums ir jāpaskatās Un īsnībā tas ir mūsu pienākums nodrošināt, lai algas tiktu aizsargātas. Kā tieši mēs to izdarīsim, tas, eh, protams, būs pats sarešķītākais mūsu sarunās. Vēl tāds neliels punkts par piemērojamām tiesībām. Patiešām šajā integrācijas nolīkumā mēs pārņēmām Eiropas Savienības tiesības. Uh, kas attiecas uz šo nolīgumu, bet eh, situācija, protams, ir specifiska attiecībā uz Eiropas Savienību, jo tā, eh, tās ir Eiropas Savienības tiesības, savukārt mums tās ir līguma tiesības. Mēs nekļūsim par dalībvalsti ar šo integrācijas nolīkumu, mēs būsim mm, valsts, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, bet eh, tiks iekļauta šī atsauce uz Eiropas Savienības tiesībām un uh, Eiropas Savienības tiesu, tikai tur, kur ir runa par Eiropas Savienības tiesībām. Tanoka kunga jautājums šķiet eh, vairāk ir piemērots Kristianam Lefleram. Nezinu, kāpēc es runāju vēl ar vienu vāciski, pāriešu atkal uz franču lodu. Gomešas kundze, Eiropas parlamentā rekomendācijas, tāpat kā jebkura cita parlamentā rekomendācijas pasaulē, uh, Šveicē ir tās saucamās maigās tiesības, nenormatīvās tiesības. Protams, ka mēs ņemam to vērā. Līdz ar to jūs, jums nav par to jāuztraucas. Mēs nekādā veidā neignorējam Eiropas parlamenta rekomendācijas. Tāpat arī varu jums norādīt, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas Šveicē ir krimināla noziegums. Es gana ilgi dzīvoju Šveicē, lai to zinātu. Nekad, protams, neesmu izvairies no nodokļiem, bet uh, ja jūs eh, izvairīsieties no nodokļu nomaksas, tad jūs sodīs, un tas jau būs eh, kriminālsods. Jā, kantonos, protams, nodokļu tiesības ir atšķirīgas tieši tāpat kā ir apsevienības dalība valstīs, un tas eh, saistās ar ekonomisko konkurenci, kā arī ar um, ekonomisko vāru, ar spēku, kāds piemīt nodokļiem šajos kantonos. Mums ir federālais likums, kas nosaka, uh, nodokļu bāzi visos kantonos, un pēc tam mums ir eh, tāds sadalījums gan horizontāls, gan vertikāls visos kantonos. Ir iespēja mazāk eh, turīgiem kantoniem saņemt vairāk eh, nodokļu. Līdz ar to mēs varam līdzsverot šo konkurenci, pārdalot ienākumus vēlāk. Es palaidu eh, garām eh, jautājumu par uzņēmumu nodokļu grozījumiem. Ja parlaments ir apstiprinājis šo likumu, te ir runa par likumu grozījumiem, un līdz ar to ir iespējama arī tautas nobalsošana. Bet 50 tūkstošiem iedzīvotāju ir jāpieprasa šāda nobalsošana, un ja tas tiks darīts, tad tas būs 2019. gada maijā. Uh, Pēc tam šis likums kļūst par likumu, kas ir ļoti moderns likums, kurā ir iekļautas visas garantijas. Eiropas Savienība 12. sarunās to arī ir pieprasījusi. Un šeit ir runa par attieksmi pret lieliem multinacionāliem uzņēmumiem, um, lai nerastos nekādas aizdomas, ka viņi ietekmē vietējo tirgu. Uh, par trauksmes cēlājiem vai tas eh, rada kaut kādas problēmas Šveicē. Es atklāt sakot, nezinu, mums ir likums par trauksmes cēlājiem, bet te nav runa tikai par trauksmes cēlājiem, bet eh, te ir runa arī par datu nodošanu citām personām, nebāstoties uz nekādām aizdomām. Es domāju, ka visās valstīs uh, um, ir paredzētas sankcijas, ja jūs nododat uh, citiem datus, kuri nav paredzēti nodošanai publikā. Pēdējais jautājums par uh, politiskajām debatēm Šveicē. Mēs esam pie tā pieraduši. Mēs esam pieraduši, ka tiek pausti dažādi politiski viedokļi, dažādas politiskās partijas var brīvi teikt, ko tās domā. Uh, Šajās diskusijās ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai eh, nevienmēr tiktu meklēts argumentu uh, politiskais pamatojums. Tātad mēs uh, eh, mēģinām mēs mēģinām vienoties par nolīgumu, kuram vēlāk ir jākļūst par tiesībām. Tātad mēs arī zinām, ka pastāv tādas politiskās partijas, kas nevēlas tuvināties Eiropas Savienībai, bet ir ļoti labi, ka mēs um, esam tomēr panākuši šīs sarunas, un mēs esam arī pieraduši pie šādas situācijas. Ar bruņojumu šim nolīgumam nebūs nekāda sakara. Uh, Es īsti nezinu, vai jūs uh, gribējāt to jautāt. Patiešām Šveices darba tirgus Eiropiešiem ir kļuvis arvien interesantāks gadu gaitā. Un arī valodas maiņas kurs ir kļuvis uh, izdevīgāks. Un paldies! Un tagad Leflera kungam vārds. Paldies! Pavisam īsi. Eiropas Savienība ir pieļāvusi ļoti daudzas atkāpes, bet nu es tā nedomāju. Jūs šeit pieminējāt, jo īpaši Eiropas Savienības tiesu. Pats eh, svarīgākais šeit bija atrast risinājumu, kas eh, respektētu Šveices eh, tiesiskās kārtības autonomiju, jo Šveice mums ir vērtīgs partneris bet partneris, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Un otrais ir Eiropas Savienības tiesas loma, jo tā ir galīgais lēmumu pieņēm, pieņ, pieņēmējs eh, iekšējā tirgū. Mēs eh, ticam šādai kopējai arbitrāžas sistēmai un uzskatām, ka viss, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības tiesībām, ir jānodod Eiropas Savienības tiesai, lai tās sagatavotu obligātu prejudicinālo nospriedumu. laika grafiks, B plāni un tā tālāk. Mums nav B plāna un mēs nestrādājam pie B plāna, tāpēc kā plāns vēl nav pabeigts. Esam pārliecināti, ka varēsim to pabeigt. Termiņi ir strikti, bet mēs mēģināsim tos ievērot. Daži jautājumi ir ļoti sarežģīti, piemēram, tika pieminētas sarkanās līnijas. Ļoti labi ir tas, ka šajos četros sarunu gados uh, um, krāsas mēģina, mēdz izbalēt, un sarkanās līnijas šķiet vairs nav tik sarkanas, kādas tās bija sākumā. Mēs uh, patiešām ticam, ka ja mēs pavisam drīz pabeigsim darbu, tad Eiropas Savienības interesēs, neskatoties uz um, ļoti garajām procedūrām, ratificējot uh, šo nolīgumu dalību valstīs, uh, Mums būtu labi saņemt piekrišanu no Eiropas parlamenta, ja vien tas ir iespējams vēl šajā sasaukumā. Tas noteikti norādītu arī uz Eiropas Savienības apņēmību šajā sakarā. Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šis jautājums ir ļoti nopietns. Mēs sadarbojamies ar Šveici un mēs uzskatām, ka Šveice būtu varējusi izpildīt Eiropas Savienības rekomendācijas par nodokļu struktūrām un korporatīvo nodēku režīmu. Ja viss būtu noritējis, kā tam vajadzēja notikt Šveices vedartīvajā padomē. Bija arī referendums pa vidu, un, protams, mums ir jāņem vērā tautas nobalsojuma rezultāti. Uh, ir veikti pielāgojumi, un kā jau Balts Retīkungs norādīja, mēs cerām, ka līdz nākamajai vasarai mums izdosies nodrošināt pilnīgu harmonizāciju, mēs varēsim turpināt sadarboties šajā nozīmīgajā jomā. Anna Gomeša uztraucās, ka Šveicē situācija ir kļuvusi pilnīgi nekontrolējama. Nu, es domāju, ka tā nebūtu nav. Mums vajadzētu uztraukties par pretējo. Čārza Tēnoka uh, ceļojuma laikā. Patiešām uh, jūs esat devies uh, divus gadus tālā nākotnē. Apvienotās karalistes situācija pašlaik un arī pēc diviem gadiem ļoti atšķiras no Šveices situācijas. Apvienotā karaliste vēlas izstāties no Eiropas Savienības, vēlas pielikt punktu personu brīvai kustībai, tā nevēlas tajā piedalīties un arī tā nevēlas ievērot iekšējā tirgus noteikumus. Šveice vēl saglabāt personu brīvu pārvietošanos un uh, vēlas eh, pievienoties eh, vēl citām iekšējā tirgus daļām un vēlas pildīt noteikumus. Ja apvienotā karaliste to vēlētos, iespējams, ka Šveices nolīgums varētu kalpot par modeli, bet eh, tāda situācija pašlaik nav. Un sarunas ir ļoti sarežģītas, tāpēc tās ir jāpēta uh, atsevišķi. Jā, protams, Šveice iegulda uh, mazāk nekā pusē no kā Norvēģija, bet eh, Šveica arī nepiedalās tik daudz iekšējā tirgu kā Norvēģija, tāpēc šeit ir zināma proporcionalitāte. Es arī piekrītu Roberto Balceretī. Jautājums par eh, nodokļu ražošanu un eksportu nav nolīgumas saturā. Es vēlētos uzsvērt, ka nolīgums, ietver nolīgums ir tieši tas, kas tas ir. Tas rāda šo ietveru pamatu, kas mums ļaus um, bīdīt attiecības uz priekšu, konkrētās jomās, nozare pēc nozares, izveidojot šādu spēcīgāku ietveru, nodrošinot uh, skaidrību, paredzamību, radot vienādus spēles noteikumus visiem partneriem, Šveice un Eiropas Savienība um, sev, ab, sev pavērs iespējas, um, lai arvien vairāk uh, spēlētāji varētu virzīt šīs attiecības uz priekšu un varētu realizēt šo attiecību potenciālu. Paldies, kungi, jums abiem! Šī viedokļa apmaiņa AFET komitejā m, mm, ir ļoti interesanta un daudz veiksmes eh, sarunās eh, rīt. AFET komiteja noteikti jūs atbalstīs mēģinot uzlabot Šveices un Eiropas Savienības attiecības. Liels paldies arī visiem kolēģiem, kas ir klāt, kas piedalījās pie mums no Šveices delegācijas. Esam jau iekavējuši vesels 20 minūtes. Kas tādā, kungs? Tagad ir pienākusi jūsu kārta. Mūsu Izraels viesi gaida, un es gribētu, lai jūs runātu pēc iespējas īsāk. Tātad Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi. Ja jūs varēsiet paveikt visu trīs minūtēs, jūs būsiet mans varonis. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Kā jūs zināt, tad šīs fails sasaistās ar diskusijām par nākamo daudzgad finanšu plānu. Mums Eiropas teritoriālās sadarbības programmas ļoti svarīgas, tā saucamās Interreg programmas. Arī AFET komitejas iesaiste priekšsēdētājs vai es varētu aicināt visus, kuri pamet zāli, to darīt klusumā. Nerunājot, diskut, nediskutējot. Nu, droši vien pieaugušo vidots ir iespējams. Paldies! Kas, tā, kas tālāk, kungs? Tātad. Tā Kā es teicu, šīs eh, fails tiek skatīts nākamā DSF eh, kontekstā. Mums Interreg ir eh, šeit ļoti svarīga programma. Mūsu komitejas, ārlietu komitejas iekļaušana Interreg sarunās arī varētu atbalstīt arī tātad kaimiņu valstis, Krievijas federāciju, Šveici, Monako, Lihtenšteinu, tādēļ arī ārējās. IPNDICI instrumenti atbalstīs Interreg programmas. Komisijas priekšlikumā ir jauninājumi. Viens no lielākajiem ir tas, ka tiek pārdefinēts sadarbības komponenti, tiek izveidoti divi jauni komponenti. Uh, priekšā par um, attālinātajiem reģioniem un piektais komponents par reģionālām investīcijām, inovācijās, kā arī pārobežu komponente, komponente tiek pārdefinēta, kur tiek runāts tieši par sausums sadarbību, arī jūras eh, um, jautājumi arī tiek iekļauti komponentos. Un uh, tas, kas man netik ļoti patīk priekšlikumos, tomēr. Uh, mm, no jauna tiek iekļaut šī jūras sadarbība pārobežu uh, komponentē. Un turpinās tas, kas ir paredzēts uh, laikā no 14. līdz 20. gadām, bet taču Dienvidē Eiropā šīs jūras uh, dimensijas jautājums ir ļoti svarīgs. Komisijas priekšlikums tādēļ var apdraudēt jau esošos programmas starp Itāliju, Tunisiju un CBC Med programmas. Tas var apdraudēt mūsu sadarbību ar partneriem brīdī, kad mēs zinām, cik svarīgi ir izveidot uh, sadarbību ar visiem vidusjūras uh, basēna valstīm, lai viss varētu tur uh, iegūt savstarpēji izdevīgs rezultāts. Tālāk arī jo, ārējā sadarbība kas varētu jā, vienkāršot procedūras, jāatgādina, kā programmām ar trešajām valstīm ir īpaša specifika, strateģiskie mērķi un kā tas tiek īstenots. Tādējādi grūzīmies divos virzienos arī tad, tad runājam šeit par IPA 3 un NCI. Tātad Interreg ir jāpapildina Eiropas Savienības ārējās darbības aktivitātes. Ja šais regulās ir jārunā par finansējumiem, par mērķiem, arī mainām termiņus. Tātad, ka trešās valsts ir iesaistīts Interreg programmās, vienmēr ir jāatceras, ka viņu administratīvās sistēmas nav gluži tādas pašas kā mūsu un darbojas pēc mūsu noteikumiem. Varbūt būs nepieciešams līdz ar to. Uh, vai ilgāks laiks. Līdz ar to arī iesniegsim attiecīgus grozījumus. Arī Interreg uh, ir spēlējis ļoti svarīgu lomu, lai tuvinātu Eiropas tautas nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Runāja par desmit miljārdiem eiro šie resursi ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk tiem projektiem, kam tiešām ir pievienotā vērtība. Esmu pārliecināts, kā ar ēnu referentiem mēs varēsim šai virzienā ļoti veiksmīgi strādāt. Lielas paldies visiem! You, Fabio Castaldo, you did it in four minutes. Paldies! Četras minūtes ar to jums pietika lieliski. Trīs minūtes, jo jūs man te vienu brīdi izslēdzat mikrofonu. Labi, paldies! ETP eh, e vārdā. Uh, un arī citu frakciju vārdā kolēģi lūdzu. Trīs kolēģi, katram divas minūtes. Lūdzu, Ademov kungs. Да се извиня от името на госпожа Шуит. Vispirms, es gribētu atvainot Šuitas kundzes vārdā. Viņa šodien, diemžēl, nevarēja ierasties uz sanāksmi. Tad viņas vārdā, viņa ir ēnu referenta, mēs vēlamies pateikties Kastaldo kungam Viņa ir ņēmusi zināšanā viņa grozījumus, tātad referent grozījumus, un Švits kundzei te daži komentāri. Viņa vēlētos uh, atzīt, uh, atbalstīt referenta pozīciju par to, ka regulas projektā jau arī tiek runāts par uh, IPA 3 un NDICI Un tad arī kā tiek uh, pārdalīts šīs um, aplūksnes, lai šis finansējums būtu daudz vienlīdzīgāks. Tālāk arī uh, tiek iekļauts arī pār uh, robežu, tieši pāris jūru robežu sadarbību. Uh, Žuģis kundze uzskata, kā tas varētu papildināt arī nākotnes jūras pārobežu programmas, taču viņi ir arī uh, piefiksējis, kā, kā stāvdokungam ir citādāka pieeja nekā tas ir Regi komitejas pieejā, kādēļ vārds Jason ir izslēgts no sākotnējā teksta un iekļauts vārds Maritim. Un tagad Pašku kungs divas minūtes S un D vārdā. Thank you, I'm a... Paldies runāšu Picolas vārdā. Līdzīgi kā Šuits kundze, viņš arī nav transporta dēļ, varēs ierasties. Picula kungs. Apsveic sadarbību ar referentu kungu. Uzskat, ka Eiropas Savienības uh, integrācija ir tikai ieguvusi no šīs intereg dimensijas. Taču šodien ir šis pieaugušais eiroskepticisms, nacionālisms un komisijas ideja jaunajā finanšu periodā palielināt arī finansējumu šāda veida sadarbībai. Tas ir ļoti labi, ja sākotnēji bija sociāla-ekonomiski apsvērumi, tad tie ir tagad arī saistīti ar drošību, pārobežu pārvaldību, migrāciju. Uh, Un visbeidzot, Picula kungs arī atbalsta to, ka būtu īsāki un skaidrāki noteikumi attiecībā uz jauno pārvaldības sistēmu. Viņš arī runā par iespēju stiprināt sadarbību vidusjūrā. Paldies! Thank you, Jan Pašku, un nun Hem. Paldies! Un tagad Šalts kungs. So, Kult, Paldies. Es vēl arī izteikšos īsi. Liels paldies referentām par um, viņa stāstījumu. Es vēlētos izklāstīt mūsu prioritātes attiecībā uz šo instrumentu. Tātad mums ir jāturpina struktūra politika. Mums ir jāsaprot, kā šie veicināšanas pasākumi, kas tika uzsākti jau agrāk un kuri pašlaik ir piemērošanas posmā, uh, Um, varētu tikt turpināti arī jaunajā daudzgadu finanšu plānā, tā lai nebūtu tā, ka dažas programmas vienkārši apstātos. Tātad mums ir jāsaprot, uh, kā vispārēji šo šie um, instrumenti varētu tikt attīstīti. Mums ir jāda, jādomā arī par komisijas priekšlikumu. Un, protams, mēs vēlamies arī zināt, ko domā padome attiecībā uz līdzekļu samazināšanu. Tas uh, attiecas ne tikai uz dienvidu interreg pro pro programmu, bet tas attiecas arī uz uh, programmām, piemēram, uh, Vācijā pie Polijas robežas. Šeit ir runa par uh, sabiedriskiem veicināšanas pasākumiem. Tātad nedrīkst samazināt līdzekļus un nedrīkst arī apstādināt Interreg programmu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments, ja ir doma par ekonomisko attīstību dalību valstīs, kurām ir šādi robežu reģioni. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nu nē, tad Fabio, vai tev būs kādi noslēdzošie komentāri? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos kolēģiem par komentāriem. Izskatās, jā, ka kopumā um, kolēģi atbalsta um, manis veikto darbu, un es tagad tikai ātri gribētu atsaukties uz dzirdēto, ko teica, piemēram, uh, kolēģis no ETP Jā, es saprotu, ka kopumā atbalstāt uh, šo projektu kolēģi iespējams redz problēmu ar grozījumu, kur ir šis adjacent vārds svītrots. Nav nekāda problēma, varam parunāt ar kolēģi, ja tas ir ļoti svarīgi lai šīs vārds uh, pārādās, un tur ir ļoti svārīgi politiski apsvērumi. Noteikti varam par to vienoties kādā kompromisā tālāk par uh, Pāsku kunga sacīto piculas vārdā. Jā, izskanēja priekšlikums un atsauce uz imigrāciju un jāstiprina sadarbība vidusjūrā, arī te noteikti mēs viegli varēsim rast kopsaucēju, jo, nu, es arī piekopšu šādu veidu filozofiju Šauckungs par uh, šo apmēru. Mēs negribam te neko samazināt, jau komisija to ir darījusi, arī padome vēl mazinās uh, budžetu, un tad nu, mums kā Eiropas parlamentam ir jādara viss, lai jo, uh, budžets netiktu mazināts un konverģents tik nodrošināt. Paldies! Labi, paldies, Kastaldo kungs, kolēģi! Paldies! par komentāriem. Grozījuma iesniegšanas termiņš 15. oktobris 2011 un balsosim āfetā 21. novembrī. Esam iekavējuši par 15 minūtēm mūsu darbu, tad nu ķeramies pie sestā darba kārtības punkta - viedokļu apmaiņa. Nesat aizsardzības uh, un ārlietu komitejas priekšsēdētāju. Uh, Dihter kungu un te sveicu arī citus Izraels parlamentu pārstāvis dāmas un kungi kolēģi. Mums ir gods sveikt mūsu vidū Avī Dihter kungu, viņš ir ārlietu un aizsardzības komitejas priekšsēdētāji, ka nesat, esat sveicināti Eiropas parlamentā. Please take a seat. And those colleagues who were on the... Un kolēģi, kas bija afet eh, delegācijām Mm, ar Izrēlu jau kopš septembrā eh, atminēsies to, cik laipni mūs uzņēma Izraels parlamentā. Nu, mums eh, vēl ir arī eh, citi viesi, mm, trīs no Knesetā, Anna Taperku, no Likud partijas, veicam, Mišela Rozīnu. Sveicam kolēģus no Kneseta. Nu, lūk, e, priecājamies sveikt viesus no Izraēlas ārlietu komitejā. Mums jau ir e, senas, labas attiecības, balstīts uz sadarbību un dialogu attiecībā uz mm, e, svarīgām tēmām, jo īpaši attiecībā uz drošību un reģionu stabilitāti un, protams, arī miera procesu. Viedokļa apmaiņa ar mm, priekšstādāju Dihteru Eh, šodien ir eh, lieliski iespēja runāt par Izraels perspektīvo skatījumu attiecībā uz uh, to, kā attīstās notikumi uh, tuvajos austrumos, tāpat arī Sīrijas jautājumu, jo īpaši attiecībā uz um, Krievijas un Irānas uh, plānoto lomu, kā arī um, drošību Lebanonā un Hezbollah lomu. Un tagad bez ilgākas kavēšanās došu vārdu Mm, priekšstādātājiem Dihteram, un tad būs arī viedokļa apmaiņa. Lūdzu, liels paldies, eh, Makalister kungs. Mm, liels paldies. Pagājušā gadā mm, jūsu komiteja viesojās pie mums Izrēlā, mēs eh, runājām par situāciju eh, vidējos austrumos. Parasti mēs runājam par kaimiņa valstīm. Uh, kā mūsu ienaidniekiem, bet eh, situācija un līdzsvars tuvējos austrumos ir citādi. Sirija, Irāna, Jordāna ir eh, valsts, ar kurām parakstījām miera līgumu ar Eģipti un Jordānu, un tagad mums ir četras naidnieku valstis, un tad, nu, jautājums, uz kuru jāatbild, ir, kā pie tā nonācām. Ir Lebanona, kas Hezbollah dēļ eh, kļuva par uh, Nu, mūsu ienaidniekiem. Un, um, nu, diemžēl viņi sevi definē eh, kā tādu valsti, kurā ir grūta situācija, bet daudzas valstis cenšas. Eh, pat šeit arī Eiropas Savienībā tas ir redzams, ka militārais un politiskais eh, tiek nodalīts, bet ticiet man, uh, Es jau 47 gadus kā pārzinu situāciju, un es nekad neesmu redzējusi arābu teroristu eh, organizācijās vai musulmaņu teroristu organizācijās vismaz vienu gadījumu, kur tiktu nošķirta eh, militārie jautājumi, militārais spārns eh, no drošības. Es zinu, ka jūs cenšaties vilkt paralēles ar, ar Elu un Džim Feinu, Netu un Batasunu, bet tuvajos austrumos tas tā nedarbojas. Runājot par um, statusu, kāds ir mm, pēdējās desmitgadē, nu, eh, tad tiešām lielā mērā vērojama nestabilitāte Irāna. Izmantoja starpniekus attiecībā uz kodoli jautājumu, un te ir pieci starpnieki, gandrīz visi ir pret Izraēlu, Hezbollah un eh, Libānu. Hamas un pusīs eh, Islamic Jihad um, galvenokārt gāzes sektorā. Šītu milicija, kas nesen tika izveidota Sīrijā pēdējo gadu laikā, lai spēlētu lielu terora romu, lomu no Sīrijas pret Izraelu un Hūtī Jemenā, kuri uh, Irānas eh, raķetes sūta pret Saudārābiju 700 līdz 1000 km, 2000 km rādījusā. Un, nu, tāda ir šī situācija. Kas tad eh, aiz tā visa slēpjas? Praktiski tā ir Irāna. Tā cenšas eh, pārnest šīs precīzi vadāmās rāķetes, munīciju, cūru un uz, tālāk uz Lib Le Libānu. Un mēs eh, nevēlamies to pieļaut. Eh, mēģinam to nepieļaut Sīrijā tā vai citādi. Eh, pārasti, ja, man, ja es te būtu 7-8 gadus atpakaļ, tad es droši vien uh, ievadvārdus mm, teiktu par Izraels-Palestīnas e, konfliktu. Tomēr situācija mainās. Izraels-Palestīnas konflikts zaudējis e, savu nozīmību mūsu reģionā. Mūsuprāt, tas ticis atrisināts, bet kamēr mēs te mm, pasaulē cīnāmies par vienas valsts, divas valstu risinājumu, mēs te beigās nākam pie trīs valstu e, risinājumu. Muhamads Albās. Uh, no Palestīnas. Hamas tagad eh, vada absurdu Palestīnas eh, valdību Gazā, un eh, tur ir arī musulmaņu brālība, un Palestīnas iestādes vadība Muhameds abās viņa pēdējā viesošanās gāzas sektorā bija 10, 11 uh, gadus atpakaļ. Nu, uh, Un kā tad tā, ka 11 gadus nav bijuši šādi vizīti, bet nu tagad ir terora organizācija, kas jau 11 gadus kā darbojas gāzas eh, joslā. Bet eh, visam pāri, nu mēs runājam par Palestīnas eh, šo mm, pārvaldību. Tomēr te ir viena lieta, kas ir jāsaprot. Nezinu, cik daudz no jums saprot, ka lai jūs būtu, pā, lai nonāktu Palestīnas uh, pašpārvaldē. Un tad, eh, nu, parasti vienkārši var pieteikties, un tad vai nu jūs pieņem vai nē. Bet ir arī cits veids, krietni drošāks. Nu, var veikt teroru uzbrukumu, kad Izraēla jūs aiz, aiztur vai armija jūs nogalina, eh, nu, tad lūkā jūs nokļūsiet Palestīnas pašpārvaldē. Vakardien teroristi tādā rūpniecības eh, daļā rietum krastā eh, atklāja uguni pret eh, darbiniekiem un nogalināja, tas bija Jordānijā, nogalināja divus cilvēkus jaunu sievieti ar bērnu un bērnu jaunu vīru ar trīs bērnu tēvu. Un um, terors īsti atrodas Irānā, un viņš noteikti tiks notverts dzīves vai mieris, bet Šāvējs noteikti zina, ka jau vakardien viņš ir kļuvis par Palestīnas pašpārvaldes mm, darbinieku praktiski, nu, jo viņiem ir tādas tiesības, kura teikts, ka ja jūs eh, tiek ieslodzīts Izrēlā, tad jūs saņemat eh, mēneša algu, ja jūs uh, eh, Eh, iesloga uz vairāk kā 30 gadiem, tad eh, tūkstošiem atalgojumu jūs varat eh, saņemt tātad 3500 dolāru. Un tā tas paredzēts tiesībās. Palestīnas pašpārvalde katru gadu maksā 400 miljonu dolāru teroristiem. Nu, lūk, iedomājieties, ja, ja šeit teroristi būtu bijuši palestīnas teroristi, tad viņi, viņus Izrēlē ieslodzīt, aizturētu, un tie, kur uzbruk muzejā vai arī lidostā, nu tad mm, mēneša algu viņi varētu saņemt, kas varētu sasniegt 1,2 miljārdus, gandrīz 400 miljonus dolāru. Un tāds ir šis režīms, kas runā par mieru, tas ir režīms, kas piesauc cīņu pret terorismu. Nu, es domāju, ka šis, um, šī dagviela un um, stimuls, ko režīms dod teroram, ir jāaptur. Nu, pat pieņēmām arī likumu dažus mēnešus atpakaļ, kur ir runa par to, kā tad mēs pieliksim punktu tam, ka tiek eh, turpināta teroristu sponsorēšana un to likumīgi dara Palestīnas pašpārvalde. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, eh, mm, Dihter kungs, par jūsu ievadvārdiem. Tagad eh, mums ir 25 minūtes maksimums, lai apvainoties viedokļiem. Ļoti daudzi vēlas pieteikties un cerams, ka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 because we want to hear what. Tātad mm, divas minūtes katram būs paredzēts, jo būs jāuzklaus arī atbildes. Annai Gomešai pirmajai vārds. Mm, priekšsēdētāja kungs, jūs teicāt, ka bijāt pagodināts uzņemt Dihtera kungu šeit. Es gan nē. Man ir uh, riebums, un es to vēlos ļoti skaidri Dihtera kunga priekšā to teikt, ņemot vērā to, ka viņš ir bijis Izrēlas šim, bet vadībā, kas ir ap bildīgs par to, kā bija mērķtiecīgas nogalināšanas no policijas puses daudzi e, nomira bez tiesas e, situācijā rietumu krastā. Kopš 2001. gada viņš ir ticis apsūdzēts kara noziegumos par uh, e, ASV konstitucionālajām tiesībām un arī viņš tika apcietināts pa 2007 gadā par apvienotā karalistē paveiktajiem noziegumiem. Tāpat arī uh, viņš uh, vēlas izveidot rasistisku valsti, un es domāju, ka palestīnas izrēlieši, uh, kuri ir arābu izcelsmes, tādējādi nonāk otršķirīgā situācijā. Uh, Es esmu šī parlamenta locekle, esmu mm, mm, diplomātijā strādājusi un mm, varu strādāt ar ikvienu, pat sātanu. Man, es tikai vēlos teikt diktarkungam, ka viņa, viņš nemaz nav ieinteresēts mierā. Viņš tikai vēlas paplašināt karu ārpus robežām starp izrēliešiem un palestīniešiem. Un es, uh, Ļoti ceru, ka tas tomēr mm, tam tiks pielikts punkts divu soļu mm, procesam, bet viņš tikai vēlas visu paplašināt uz tuvajiem austrumiem. Lūk, šāds mans paziņojums. Jautājumu nav. Thank you, Anna Gomes. I think it's fair. Paldies, Anna Gomes. Es domāju, ka būtu mm, saprotami, ka nevienmēr viedokļi sak piekrīt, tomēr ir atbilstoši būt pagodinātiem par to, ka mēs uzņemam mm, viesus. Es vienmēr esmu pagodināts par ikvienu viesa eh, viesošanos. Nākamais ir Basa Belda. Jā, danku vēl, man ir fosītēr. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es vēlētos arī runāt par upuriem, mm, līdzīgi kā Gomešas kundze par šī uzbrukuma, kas notika vakar mm, upuriem, tātad divi jaunie cilvēki tika nogalināti. Ja nu, tiešām ļoti žēl. Nu, attiecības starp Knesetu un Eiropas Savienību ir svarīgas, un es priecājos jūs šeit redzēt bet vēlos jums uzdot jautājumu. Ko jūsu e, komisija no Kneseta varētu ieguldīt, e, lai uzlabotu attiecības starp Eiropas Savienību un Izrēlu, arī ar mūsu e, komiteju un arī jūsu ārlietu un aizsardzības komiteju? Nu, man tiešām būtu ļoti interesanti noskaidrot jūsu skatījumu par attiecību attīstību attīstību. Nu, man gan jāatvainojas par Gomešas kundas teikto, man jākaunās viņas vietā. Kāds eh, ir jūsu skatījums uz eh, Eiropas Savienības finansējumu jūsu reģionām? Mogherīnei kundze iestājas par eh, divu valstu risinājumu. Kāds ir jūsu redzējums? Paldies! Valderkungs tagad no e Alde Ivo Vaiglers. Lielas paldies priekšsādātājiem! pa boste uporabili prevod. Jaz e, bi rad rekel, da. Izmantošu iespēju izteikties savā mm, valodā. Sveicu jūs mūsu komitejā. Es arī esmu līdzīgā statusā darbojies e, kā jūs, e, bet Slovenijas parlamentā vēlos apliecināt, ka. Uh, galvenā mm, tēze jūsu ievadrunā Izraēlas valsts eh, drošība ir eh, tēma, kuru varam atbalstīt un, pal un palīdzēt. Mēs vēlamies, lai Izraēla eh, būtu droša, bez bailēm, bez uzbrukumiem, bez draudiem, terora draudiem. Mm, nu, lai jums uh, būtu veiksmīga situācija, jo īpaši jaunajai paudzei laimīga dzīve. Eh, bet es arī saņēmu informāciju, ko arī pieminēja mūsu kolēģe Gomešs kundze. Vēlētos eh, pievienoties viņas paustajām bažām. Es arī domāju, kas tad paliks pāri, ja ir tikai uh, agresija un dusmas, vai tas mums palīdzēs ko atrisināt? Es saprotu, ka mm, jums ir bijusi bagātīga pieredze, karjera, jums ir bijuši ļoti sensitīvi uzdevumi, tomēr neaizmirsīsim to mm, jau mūsu sarunas sākumā, ka politika uh, Un e, diplomātija lielā mērā balstās uz dialogu. Tas tāds brīnumvārds, un tas tad arī palīdz atrisināt ļoti daudz ko. Dialogs e, šobrīd ir lieta, kas iztrūkst dinamikā, kas vērojams starp Izraelu un Palestīnu. Un šodien jūs man nepārliecinājāt par to, ka vēlētos dialogu ar Palestīnu. Paldies, Vaidla kungs, tagad no zaļajiem Buhner kungs. Piendam. Eh, ich habe eine Frage. Paldies. Man ir jautājums par attiecībām ar Irānu. Gribētu zināt, kas notiek ar jūsu aktivitātēm attiecībā uz līgumu par urāna um, bagātināšanas aizliegumu Irānā. Es eh, vairāk kārt esmu dzirdējis no jūsu valdības oficiālajiem pārstāvjiem, ka uh, viņi nevēlas e, turpināt e, šo līgumu, un es to nesaprotu. Uzskatu, ka šis e, līgums Izrēlē nodrošinātu lielāku drošību. Tātad tas nozīmētu, ka Irāna neražo kodolieročus. Ja Irānai ir kodobumbas, tad arī pārējās valstis tuvajos austrumos tādas gribēs. Uh, Esmu dzirdējis, ka ja Irāna turpinās šo bagātināšanu, tad mm, tiks iesaistīti arī militārie spēki, tiks eh, bombardētas šīs ietājas. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies. Tagad GONGL grupas pārstāvis Kosaukungs. Paldies! Neuzdošu nevienu jautājumu viesim jo vienīgie jautājumi, uz kuriem es gribētu, lai kāra noziedznieks atbildētu, ir atbilde, kas ir jāsniedz prokuratūram. Jūs esat kara noziedznieks, jūs arī pasūtījāt to, lai tiktu spīdzināti palestīnieši, kas ir apcietināti Izrēlā. Jūs arī pavēlējāt nomest bumbas, kur tika nogalināti 14 cilvēki un no tiem 9 bērni. Jūs arī pieņemāt jauno likumu likumu par jauno ebreju valsti, kas pārēdz ra rasistisku segregāciju. Es uzskatu, ka runāt uz šiem jautājumiem par nogalināšanu, par spīdzināšanu, par segregāciju, es domāju, ka Eiropas Savienībai šeit nav nekā kopīga ar jums. Nu, vismaz, kas attiec uz man, tas tā arī ir. Bet vēl Priekšsēdētāji kungs, jūs arī esat priekšsēdētāji konferencē. Gribu atgādināt, ka um, šī jūsu viesa valdība arī mums liedz jau kopš 2011. gada braukt uz gazas josli. Tieši viņš to aizliedz. Un tagad mēs viņam te izklājam sarkano paklāju. Es došos prom, jo man vienkārši ir pretīgi šeit atrasties. Mr. Van Orden. Van Orden, kungs. Uh, thank you very much, uh, Chairman. And... Paldies, priekšādātāji. Vēlos norādīt, ka uh, šajā parlamentā ir 753 deputāti, un es uh, varu uh, jums apgalvot, ka šeit parlamentā jums ir daudz draugu, un jūs esat šeit laipni gaidīts. Uh, Jums ir ļoti cienījama reputācija, jūs esat vienmēr cīnījies pret terorismu ļoti ilgus gadus, un patiešām jūs sirsnīgi sveicam mūsu vidū. Es vēlos distancēties no piezīmēm, kuras tikko dzirdējām no kreiso kolēģa, kuru um, ir apsēdusi noteikta darba kārtība, un viņš nespēja saskatīt, uh, um, reālo situāciju ļoti atšķirīgā pasaules nostūrī. Vienīgais, kur es jums varētu nepiekrist, ir tas, ka jūs vēlaties nodalīt Šīnfeina uh, no īrā. Es uzskatu, ka šīs atšķirības ir patiešām niecīgas, un dažkārt ir uh, vajadzīga tāda kā vīģes lapa, lai mēs te varētu izlikties, runāt par kaut kādām politiskām nostādnēm, kaut gan īsnībā šeit ir runa par vienkārši teroristisku grupējumu. Gribu jums uzdot jautājumu, un tas attiecas uz attiecībām ar Krieviju. Es ļoti labi saprotu, ka pašlaik Izrēlā Jums ir gana daudz eh, Krievijas izcelsmes iedzīvotāji. Un jūsu premjers vairāk kārt ir ticies ar Putinu. Šķiet, ka šīs saiknes m, mm, kļūst interesantas. Es gribētu, lai jūs mazliet vairāk pastāstat par šīm attiecībām. Uh, Vai Krievija šeit nespēlē dubultu spēli, ņemot vērā to, ka viņi ir arī tuvi Irānai un viņi ir bijuši vieni no tās galvenajiem atbalstītājiem? Es eh, gribētu zināt, eh, kā tas eh, ietekmē attiecības ar Izrēlu. Thank you, uh, Chair. Can I, Mr. Dictor, can I first of all... Op- Kāna kungs. Es vēlētos pirmkārtām paust savu līdzjūtību visiem upuriem, kas ir zaudējuši dzīvības. Jebkura šāda dzīvības zaudēšana ir jānosoda. Esmu vīlies par jūsu īso stāstījumu mūsu komitejai. Kāpēc jūs nepieminējāt Kālāk Makmat um, demolēšanu, nojaukšanu un to, ka tas absolūti neatbilst uh, starptautiskajām tiesībām un Ženēvas konvencijai? Dikterkungs, mēs zinām, kas notiek. Kāla Hakmāla um, nojaukšana saistās ar nelegālajām apmetnēm Maldaminā, kas atrodas uh, rietumu krastā un kas īstenībā rietumu krastu sadala divās daļās. Jūs neievērojat šeit uh, valsts nācijas likumu. Gribētu arī zināt, ko par to domā Izraels arābi. Kādi ir viņu centieni? Kā jūs varat attaisnot šādu diskriminējošu likumu pret eh, minoritātēm? Kāpēc jūs diskriminējat Izraels arābus? Es, protams, saprotu, ka jūs vēlaties aizsargāt sevi no kara un terorisma. Man eh, patiešām ir jāsaka, ka arī labi draugi var viens otru kritizēt. Mani kolēģi ir paudoši bāžas par to, kāpēc Izrēla virzās uz priekšu un dara to pārkāpjot starptautiskās tiesību normas. Jūs esat demokrātija, un jūs esat lieliska demokrātija tuvajos austrumos, kur šāda demokrātija nav daudz, bet jūsu demokrātiskā sistēma tagad sāk zaudēt demokrātiskas eh, sistēmas iezīmes, ņemot vērā jūsu rīcību. Paldies, Kāna kungam! pēdējie divi runātāji Fotigas kundze un Austrevičies kungs. Paldies, priekšādātāji! Dīkter kungs sirsnīgi sveicījos AFET komitejā, sveicījos Eiropas parlamentā. Es eh, varu pievienoties Džefrija Van Ordena paustajām bažām par Krieviju, bet es eh, vēlētos arī izmantot šo iespēju, lai uzdotu jums jautājumu par iekšējo situāciju Irānā par tautas protestiem, kas eh, jau notiek ļoti ilgstoši. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Varbūt jūs varētu arī sīkāk eh, pastāstīt par to, kas notiek Sīrijā. Kāda ir Asāda iespējamā nākotne, ņemot vērā pēdējos notikumus? Gribētu zināt, kā jūs izvērtējat situāciju Idlibas provincē, jo īpaši. Paldies! Paldies, tagad Vēters Ostrevičus. Paldies, priekšādātāji! Dihtera kungs sirsnīgi sveicam jūs Eiropas parlamentā. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi turpināt uh, atklātu un godīgu dialogu, neskatoties uz situāciju, kādā mēs atrodamies. Pirmkārtām paužu līdzjūtību visām ģimenēm, kas ir zaudējuši savus tuviniekus nesenajos teroristiskajos uzbrukumos. Uh, Priekšādātā man ir divi jautājumi. Pirmkārtām, kā jūs vērtējat pašreizējās tendences, kur visur pasaulē ir novērojams antisemītismu pieaugums? Kādus apstākļus tas rada Izrēļiem, kas eh, dzīvo dažādās valstīs? Un eh, kas jums ir sakāms par šo tematu? Otrais - jūsu attiecības ar Turciju. Jūsu attiecībās ir eh, bieži gan pacēlumi, gan kritumi. Pavisam nesen mēs varējām uzklausīt eh, ļoti asus Erdogan izteikumus. Trialogs, kur piedalījās Erdogans, Putins un eh, Irānas līderi, radīja bāžas dažiem cilvēkiem rietumos. Kā jūs varētu aprakstīt jūsu attiecības ar Turciju pašreizējā momentā? Paldies, kolēģi! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Priekšādādāji jums tika uzdots ļoti daudz eh, jautājumu, tika pausti arī daži politiski komentāri. Dosim jums apmēram desmit minūtes, lai jūs varētu aptvert pēc iespējas vairāk no šiem jautājumiem. Iespējams, ka laika būs par maz. Paldies priekšādātāji, paldies arī par atbildēm. Mēģināšu mm, atbildēt kopā ar saviem kolēģiem no Kneseta. Gribētu atsaukties uz izteikumiem pirmām kārtām, kur netika uzdot jautājumi. 47 gadus no savas dzīves cīnos pret terorismu, esmu pieredzējis dažādu veidu terorismu. Izrēlā, Rietum krastā, Gāzes joslā, Libānā, visā pasaulē. Un Te ir runa par ļoti ciešām attiecībām ar dažādām valstīm, tā skaitā ar valstīm, kuras jūs pārstāvat. Terorismu nevar, apkavo, nevar apkarot uh, viens, to nevar izdarīt nec Izrēla viena, nec Bēļģija, nec Vācija, nec Francija, nec Spānija, nec, apvienot, nec Amerikas Savienotās valstis, nec arī Arābu valstis. Terorisms nepazīst robežas. Al-Haidai nebija robežu, ISIS. Mēģināja cīnīties kā islāma kalifāts. Viņi neatzina pilnīgi nekādas robežas. Esmu ļoti lepns par šo cīņu pret terorismu un uh, Man ir patiešām žēl par uh, tiem gadījumiem, kad mēs un arī es, kā operāciju vadītājs, m, mm, kur mums nav izdevies uh, apturēt teroristus, un teroristi ir nogalinājuši cilvēkus Izrēlā un arī kaimiņu valstīs. Esmu pārliecināts, ka šeit, uh, šajā ēkā ir daudz cilvēku, kas ir piedalījušies karā, pret terorismu operācijās. Nevienā karā nebūs tā, ka nebūs nevienas kļūdas, taču nekād savā dzīvē neesmu mēģinājis nodarīt eh, kaitējumu nevainīgiem. Es eh, pats esmu holokausta izdzīvojušā dēls, un es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Diemžēl nav nekādu salīdzinājumu tam, eh, ko izcieta ebreju tauta tikai pirms 80 gadiem. Tad, kad mēs izveidojām valsti un mēs, ar to es domāju cilvēkus, kas to darīja, to laiku es piedzimu pēc kara, mēs, kā Izraels valsts, būsim nacionāla valsts ebreitautības cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka citi nedrīkst dzīvot Izrēlā, taču Izrēlas valsts atzīšana par nācijas valsti ir kaut kas unikāls ebrejiem. Un Tas ir iekļauts mūsu pamatlikumā. Pamatlikumā nav neviena vārda par to, kā mēs ierobežotu jebkura Izraels pilsoņa tiesības, tad ebreji, neebreji, uh, musulmaņi, krievi un tā tālāk. Es jūs aicinātu detalizēt iepazīties ar mūsu pamatlikumu, jums iespējams būs daudz pārsteigumu. kad es eh, runāju par šīm līdzībām, ko cilvēki mēģina vilkt eh, starp Eiropu un tuviem austrumiem, jums ir taisnība, nekādas līdzības nav. Pat īrā un ETA grupējumi šajā sistēmā izmantoja kodu. Kodu, kas eh, mēģināja nodrošināt, lai cilvēki neiet bojā, bet nevienmēr tas izdevās. Cīnoties ar terorismu 47 gadus eh, tuvajos austrumos, ar teroristiem no Arābu valstīm, no Palestīnas organizācijām, neesmu pieredzējis pilnīgi nevienu gadījumu, kad kāds būtu nosūtījis kodu, lai izglābtu kaut viena cilvēka dzīvību. Tātad mēs šeit runājam par Irānu. Uh, Un Omars Balevs, mans draugs no Kseneta, kas arī pats ir terorisma apkarotājs, varētu pastāstīt par Irānu, kas ir vadoša valsts. Tajā, ka tā būvē masu iznīcināšanas ieročus. Un visi zina, ka šī vienošanās to apturēs tikai uz dažiem gadiem tas nekādā veidā neko nemainīs, un arī raķešu sistēmas netiks likvidētas. Ja jūs ļaujat, priekšādātāja kungs, tad um, varbūt mans kolēģis varētu turpināt. Jā, protams, lūdzu pavisam īsi. Nospiediet pogu. Paldies! Pirmkārtām es vēlētos pieminēt, ka esmu Leiborsta partijas eh, pārstāvis, esmu opozīcijā Izrēlā un, eh, protams, esmu eh, šīs Izraels valdības kritiķis, taču ir vairāki punkti, vairāki jautājumi, kur mēs visi esam vienisprātis. Ja mēs skatām Irānu kā valsti, kas mēģina destabilizēt eh, tuvos austrumus, tad eh, šeit man nav daudz piebilstamā. Vienīgais iemesls, kāpēc Irāna grib stabilizēt savu militāro kapacitāti Sīrijā, būtībā te ir runa par eh, tālā diapazonā raķetēm, ir, protams, Izrēla. Šeit eh, nav nekādas saistības ar mm, Sīrijas eh, restruktūrizāciju vai kaut ko citu. Un vienīgais iemesls, kāpēc viņi vēlas to darīt, ir tas, ka viņi varēs uzlikt pirkstu uz šīs pogas. Un, ja viņi vēlēsies eh, uzlaist gaisā kādu zonu, tad viņi varēs to arī ļoti vienkārši izdarīt, ja viņiem būs bāze Sīrijā. Otrs punkts par ko es vēlējos runāt, ja jūs man dosiet šādu iespēju, īsnībā ir jautājums jums visiem. Mani patiešām tracina tas, ka ir šie divi miljoni palestīniešu gāzes joslā. Viņi dzīvo ārkārtīgi šausminošos sanitāros apstākļos, un mani pārsteidz tas, ka kaut arī Eiropa ir vienojusies investēt simtiem miljonus eiro gāzes izbūvē, jūs uh, nevarat to izdarīt. Tāpēc, ka jūs uh, domājat, ka šīs uh, investīcijas ies caur Mahmudu Abāsu, Palestīnas prezidentu. Palestīnas prezidents nevēlas pieņemt jūsu naudu, lai investētu savā tautā, Gazā. Un tas mani tracina. Es domāju, ka arī jums tas ir tracinoši. Biju pārsteigts, ka neviens neuzdeva šo jautājumu, kāpēc Palestīnas prezidents nevēlas pieņemt jūsu naudu, lai investētu to Gazā, uzlabojot šo divu miljonu palestīniešu dzīves apstākļus. Paldies! Paldies, Dietrkungs! Mums nav daudz laika, tāpēc tikai dažos jautājumos, dažos uh, teikumos atbildēšu uz ļoti svarīgo jautājumu. Kā manis vadītā komiteja varētu palīdzēt jūs komitejai vai parlamentam kopumā? Es vēlētos likt uzsvaru uz vairākiem jautājumiem, bet pats svarīgākais ir pretterorisma sistēma. Diemžēl Izrēlā esam mm, samaksājuši ar ļoti daudz mūsu iedzīvotāju asinīm, mēģinot iemācīties, kā cīnīties pret terorismu. Es eh, ceru, ka citām valstīm nevajadzēs maksāt ar savām asinīm. Esam, diemžēl, ieguvuši tik plašu pieredzi, mēģinot izpētīt teroristu modus operandi, ka jums jūsu speciālistiem tagad tas viss ir pieejams. Dažās valstīs mums ir ļoti labas attiecības. Mēs eh, mācāmies, mēģinam saprast, kā vajadzētu rīkoties, lai glābtu dzīvības. Dažkārt šo pieredzi nevar nopirkt nevienā veikalu ķēdē, ne cikjā, nekur citur. To var iegūt tikai cīnoties pret teroristiem. Diemžēl esam zaudējuši tik daudzās situācijās ar šiem pašnāvniekiem, kas uzspridzinās, un mums nācās to mācīties uh, gadiem ilgi, lai saprastu viņu modus operandi. Tagad tas viss jums ir pieejams un par brīvu. Paldies! Dikta, thank you! Paldies! Dīktēri kungam! Paldies arī Kneset deputātiem par to, ka ieradāties šo viedokļu apaiņu un lai jums patīk kā uzturēšanās Briselē arī labas politiskās diskusijas. Un tad nākamreiz uzņemsim jūs arī pie mums. Because, uh, your family came from which part of Europe? From uh, Ukraine. Ukraine. It used to be east side of Poland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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. 12 minutes. Esam iekavējuši par 12 minūtēm, dāmas un kungi. All those guests to leave our committee room. Tad nu lūdzu, tie, kuri vēlas pamest zāli, darīt to klusu, un tagad arī tais darba kārtības punkts. Un tagad es gribētu teikt dažus vārdus, vēršos pie visiem klātesošiem kolēģiem. Es mēģinu vadīt šo komiteju, cik vienlīdzīgi un līdzsvaroti tas ir iespējams. Taču man jāteic, ka esmu diezgan uh, saskums, uh, runājot par to, kas notika iepriekšējā darba kārtības punktā. Katrs kolēģis var brīvi šai komitejā paust savu viedokli. Uh, Taču mēs šodien dzirdējām arī neierasti asus vārdus diskusijās ar mūsu viesiem no Izrēlas. Es eh, gribētu par to runāt nākamajā paplašinātajā biroja sanāksmē, vai tas tiešām bija nepieciešams, cik bieži uh, Man blakus ir viesis, un es nepiekrītu viņa viedoklim, un cik bieži ir tā, ka, piemēram, ir arī viesi no Irānas, arī būtu bijuši līdzīgi komentāri, bet mēs mēģinam respektēt visus mūsu viesus, neatkarīgi no viņu politisko viedokļa. Mēs esam iecietīgi un pieklājīgi, es domāju, par to ir jādiskutē, kā mēs nākotnē attieksimies pret viesiem, Izrēļ, pret izrēliešiem jāties tieši tā tāpat kā pret citiem viesiem no citas valsts. Esmu to pateicis un esmu bērīgs par šo. Gomeša kundze, jūs esat jau izteikusies, es gribētu par to runāt citreiz. Gomeša kundze. Jūs teicāt, ka jūs esat pagodināts. Es teicu, ka es neesmu pagodināts. Man ir tiesības to teikt. Es ne tikai runāju par jūsu sacīto, bet arī par citu kolēģu sacīto afetu delegāciju vārdā es domāju, ka mums ir pagodinājums uzņemt ne tikai kolēģi blakus, bet visus knesē deputātus. Esmu pagodināts uzņemt jebkāda veida viesus, ko mēs uzaicinām uz šo komiteju. Un tagad septītais punkts - 2018. gada ziņojums. Komisijas ziņojums par Albāniju. Frankensteinkungs. Dāmas kungi priekšsēdētāji. Mums ir uh, bija balsojums un uh, esam tagad arī. Uh, Pirms es vēlētos pateikties ēnu referentiem Paldies eh, viņiem par to, ka viņi mazāk nekā stundas eh, laikā kopā ar mani izgāja cauri visiem kompromisiem. Es eh, negribēju to teikt, tāpēc, ka mums izdevās to visu labi formulēt, bet ir labi, ka mēs principā esam vienisprātis par to, kā mums vajadzētu rīkoties attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm. Tagad man ir pāris svarīgu ziņu. Jau ir pagājuši četri gadi kopš Albānija ir um, tikusi atzīta kā oficiāla Eiropas Savienības kandidāta valsts, un kopā mēs rīt balsosim par šo um, ziņojumu tā, lai tas viss tiktu atspoguļots arī praktiski realitātei, un mums ir jāatbalsta komisijas rekomendācijas uh, par eh, iestāšanās sarunu ar Albāniju atklāšanu. Un vienlaicīgi mums ir arī jāņem vērā padomas lēmums par eh, to, ka šīs eh, sarunas tagad ir jāievirza jaunā gultnē. Mēs priecājamies, ka padome arī ir mm, ievērojusi savus solījumus un cerams, ka līdz jūnijam viss tiks darīts, lai šīs sarunas varētu sākties. Protams, Šajā ziņojumā no vienas puses mēs parādām, ar ko mēs esam apmierināti, bet no otras puses mēs arī norādām uz to, ko mēs no saviem albāņu draugiem vēl gribam sagaidīt. Pats eh, svarīgākais visās eh, reformās eh, ir tas, ka nevajag iepriecināt šeit Eiropas Savienību vai Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, bet ir jāuzlabo cilvēku ikdienas dzīve valstī. Mēs eh, esam viensprātis eh, ar ambiciozajām tieslietu sistēmas reformām un redzam, ka ir eh, novērojami jau pirmie rezultāti. Mēs redzam, ka šie kontroles pasākumi ļauj uzlabot ne tikai pašreizēju situāciju, bet eh, ļauj cerīgāk arī skatot, skatīties nākotnē. Mēs sagaidām vairāk korupcijas apkarošanā un uh, organizētās noziedzības apkarošanā. Tas pats attiecas arī uz uh, cilvēktiesību aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgs uh, īpašuma tiesība aspekts. Un uh, šeit vajadzētu domāt par īstenošanu par pieņemto lēmumu īstenošanu praksē. Es vēlētos sirsnīgi pateikties ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo pieju, ja ir runa par minoritāšu tiesību aizsardzību. Mēs vienojāmies, ka nesauksim vārdā katru minoritāti, jo gal galā tas atsaucas, attiecas uz pilnīgi visām minoritātēm. Protams, ka uh, šīs minoritātes var būt lielākas un mazākas, un problēmas var būt atšķirīgas, taču tām visām ir vienādas tiesības. Mēs runājām arī par vides politiku un paudām savas eh, bāžas par to, ka ne tikai pie Gjozas, bet arī pie citām ūdens elektrostacijām uh, trūkst zināmas caurdzamības, un uh, to vajadzētu nākotnē uzlabot. Noslēgumā kaut kas pozitīvs. Kaimiņa attiecības ir ļoti svarīgs punkts mūsu sarunās ar Albāņu kolēģiem. Kaimiņa attiecību politika nozīmē to, ka vajag iestāties par stabilitāti visā reģionā. Albāņi to dara, un paldies Dievam, viņi to nedara vieni, arī citi ir iesaistīti šajā darbā. Vēlreiz liels paldies visiem! Paldies ēnu referentiem, priecājos par rītdienas balsojumu un ceru, ka būs pietiekams vairākums Albānijai. Vielen Dank, Knut Fleckenstein, für die Ausführungen. Wir kommen zur. Paldies Fleckensteina kungam par viņu komentāriem. Tagad eh, turpināsim debates. Pirmais runātājs senā sarakstā ir Kukans no Tautas partijas grupas. Thank you very much, Mr. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, sadarbība izskatās lieliski, bet atkārtošu to, ko teica Flekinšteina kungs. Es tiešām augstu novērtēju viņu sadarbību ar ēnu referentiem. Tā rezultātā, manuprāt, tagad ir ļoti labs, līdzsvarots ziņojums. Domāju, ka bez problēmām un šķēršļiem tas tiks pieņemts. Uzskatu, kā ar šo ziņojumu nosūtam četras ziņas mūsu albāņu draugiem. Vispirms albāņi ir progresējuši integrācijas procesā, mums ir jāatbalsta arī tas, ka nākamgad uzsākam iestāšanās sarunas. Tas ir arī minēts mūsu ziņojumā. Grozījumos otrkārt ir arī jāmudina reformu īstenošana tādās nozarēs kā tiesiskums, um, likumvāra, valsts pārvaldība. Tāpat laikā arī cieši jāseko šo reformu īstenošanai. Uh, Arī jānorāda uz problemātiskiem jautājumiem, bet jāuzteic arī sasniegtais. Tad būsim vēl arī realistiski. Tas ir trešais punkts. Albānijas valdībai ir jācīnās ar nozie organizēto noziedzību un korupciju, kas lielā mērā arī bremzē valsts progresu. Ir jāredz konkrēti rezultāti cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju, cīņa pret narkotikas kontrabandu, marihuānas tirzniecību un arī naudas atmaskāšana, kas diemžēl plaši izplatīta valstī, un ceturkārt politiskā polarizācija var arī bremzēt reformu un integrācijas procesus. Un konkrēts piemērs ir nesenā vēlēšanu reforma no ECD rekomendācija pieņemšana. Aicinām partijām sadarboties jautājumos, kas ir saistīti ar ES integrācijas procesu. Tad arī vēl ir jāpasaka skaidri, ka mēs sagaidām, ka visas politiskās partijas strādās demokrātisku institūciju kontekstā un sat satvarā. Vēlreiz paldies referentam, uz, uzskaitu, ka Albānijai nosūtām ļoti iedrošinošus vēstījumus, un arī mums ir daži vēstījumi Eiropas komisijai. Paldies, un tagad Anakungs. Jā, paldies! Arī grupas ēnu referents vārdā nolasīšu vēstījumu. EKR uzskait, ka Balkānu reģions ir īpaši svarīgs reģions un jūtīgs reģions Eiropas Savienībā arī Albānija pilnībā ir jā, jāiesaista Eiropas Savienības integrācijas procesā. Albānija ir tomēr izaicinājumi pilna valsts. Uh, Tur ir demokrātijas deficīts, valdīja politiskās pārtīs un Albānijas tautai ir jādara viss, lai apkarot korupciju un valdībā ir arī pilnībā jāievēro cilvēku tiesības, īpaši attiecībā uz minoritātēm. Flekinsteina kunga ziņojumā ļoti labi ir aprakstīti galvenie jautājumi par Albānijas uh, socioekonomisko attīstību, kā arī par uh, to, ka valsts ir jāatbalsta, lai tiktu uzsākt Eiropas Savienības integrācijas process, un te mm, mēs iestājāmies par demokrātiju, nevis uzspiežam demokrātijai, kā ir noaugs novērtē arī to, ka ziņojums ir līdzsvarots, atbalsta kompromisu grozījumus un ziņojumu kopumā Sagaidām arī, ka ieteikumi par galvenajiem juridiskiem, ekonomiskiem, sociālajiem viedokļiem arī tiks iekļauti šajā ziņojumā. Paties palīdzēs Albānijas tautai un valdībai arī turpināt sarunas ar mērķi veiksmīgi noslēgt uh, šīs sarunas eventuālais iestāšanos. Uh, Tas viss jādara Albāņu interesu vārdā. Arī atbalstām visus pozitīvos soļus, ko ir eh, spēruši Albānijas pilsoņi, lai tuvotos Eiropas Savienībai. Jānorāda arī, ka Albānijas valdībai jāatrisina problēmas ar Grieķiju, ņemot vairāk starptautiskās konvencijas, starptautiskās tiesības, pilnībā jāievēro Grieķu un arī citu minoritāšu tiesības Albānijā. Tad arī pateicamies referentam par lielisku sadarbību. Paldies! Thank you, Charles Tanek. Alda, no request to speak. Paldies, Aldas vārdā neviena nav. Tagad um, Sotus kungs zaļo vārdā. Šoltis kungs. Paldies referentam par lielisko darbu, par lielisko ziņojumu. Jā, Albānija tiešām ievērojami progresējusi, taču tur vēl ir. Uh, iespēju uzlaboties, īpaši jau uh, valsts pārvaldības tiesiskuma ziņā, arī valsts iepirkuma sektorā, piemēram, tāpat, kas arī attiec uz korupcijas apkarošanu, narkotiku, kontrabandas apkarošanu nar un organizēta noziedzības apkarošanu. Arī Un šajā apkarošanā var progresēt. Aicinām politiskās partijas arī sadarboties, strādāt, lai varētu tuvoties ES integrācijas procesam un lai īstenot nepieciešamas reformas. Esam īpaši priecīgi par to, ka Arī mūsu komentāri par uh, vīdes aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības aizsardzību arī ir iekļaut ziņojumā. Kā teica referenta kungs, vairākos ziņojumos pirms šī runāja par Josupas problēmu, arī par uh, hidroelektrostāciju problēmām arī Albānijas valdības pārstāvjiem jāsaprot, ka tas nav tikai pret vīdes aizsardzības zonu, tas ir pretējais standartiem. Te jālūdz Albānijas iestādēm ievērot starptautiskos vīdes noteikumus un noslēgumā. Esmu pārliecināts, ka Albānija ir lielu iespēju valsts. Daudz lietas ir albāņu politiķu rokās un arī Eiropas parlamenta rokās. Eiropas parlaments var tiešām arī viņiem daudz palīdzēt, lai Albānija varētu arī attīstīties un progresēt nākotnē. Paldies! Neviens cits vairs nav lūdzu vārdu. Epidēdeus kungs vēl lūdzu. Pateicos, priekšsēdētāja kungs. Tas, kā ziņojumā ir atsauce uz lūgumu Albānijas valdībai ievērot cilvēku tiesības, tas ir kas ļoti pozitīvs, jo lielākā minoritāte Albānijā ir grieķi, un grieķu tiesības tiek nepārtraukti pārkāptas šajā valstī. Tāpēc uzskatu, ka referentu nostāja aicināt Albānijas valdību ievērot cilvēku tiesības, tas ir ļoti labi. Savukārt es nepiekrītu referentam tajā, ka Albānija strādā, lai uzlabotu labas kaimiņa attiecības ir jau ļoti skaidri izskanējis arī šeit, kā Albānijai ir teritoriāls prasības. Arī par teritoriju, kas ir Grieķijas daļā, ja šeit nenotiks kāds progress, tad uh, iestāšanās sarunas ar Albāniju uzsākt nevar. Paldies! Thank you. Anyone? Pateicos. Neviens vairs nevēlas izteikties, tad šīs debats noslēdzam. Balsojums notiks rītdien, 2.30. Paldies! Tagad astotais punkts. 2018. gada komisijas ziņojums par Melnkalni. Man ir gods dot vārdu Čāzam Tēnakam. Paldies priekšsēdētājiem pavisam īsi. Esmu jau par šo iepriekš runājis, rīt balsosim, paldies ēnu referentiem par pozitīvo sadarbību. Kā vienmēr esam vienojušies par labiem kompromisiem, par strīdīgākajiem jautājumiem. Arī Melnkalne ir ievērojami progresējusies. Es iestāšanās procesā. Tur ir tagad atlikuši tikai daži neatrisināti jautājumi. Ziņojums norāda uz uh, to, cik svarīgi ir apkarot korupciju, tās ir galvenās bāžas. Un tad arī daudz jau progress ir paveikts Melnkalnē. Un tagad uh, nākamie soļi būs svarīgi, bet izaicinājumi pilni, bet nu gan jau Melnkalna ar to tiks galā. Ir, ir nesamērīgais, nesamērīgā loma, kas tiek atvēlēta pa 23. un 24. nodaļu. Uh, ievērošanu. Šis būs mans pēdējais ziņojums. Esmu desmit gadus strādājis pie šiem jautājumiem, bet nu, man ir jāpakļaujas Brexit procesam. Melnkalna noteikti būs pirmā valsts, kas aizstās apvienoto karalisti, kā es um, 28. dalība valsts pēc Brītu izstāšanās. Nu, lūk. Jā, man ir personīgi tiešām žēl par manas valsts. Uh, šo egoistisko nožēlojamo lēmumu, bet nu, šīs fakts varētu man iepriecināt. 39, 40 grozījumi par desmito punktu. Tie atspoguļo tāds neliels faktisks izmaiņas, bet es ceru, ka visi kolēģi varēs kompromisus atbalstīt, un tad varbūt informējiet pirms rītdienas balsošanu, ja jums vēl ir kādas grūtības ar šo. Paldies par komentāriem, paldies visiem par līdzdalību, par to, kā arī referentam tiešām atvieglojāt darbu pie šī ziņojuma. Paldies Tāno kungam! Visu kolēģi vērdā paldies par labo darbu. Esat tiešām bijis ļoti aktīvs Melnkalns lietās. Have two requests to speak, no, three, Mr. Ademov. Un tagad trīs cilvēki vēlas, un Ademov kungs, Radoš kungs un Kukan kungs. Šoltes kungs Fleckenstein kungs. Okay, then we begin with Mr. Adem. Labi, Демов Кунг, Скъбичев Кунг Варда. Благодаря, господин председател. Бих искал да извиня и... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atvainoties Kovačev kungu vārdā. Viņš nevarēja šodien ierasties, jo Viņš ir uh, Izrēlā misijā, ETP grupas pārstāvis. Kovičokungs pateica Čārlzam Tānokam par ļoti konstruktīvo sadarbību pie šī ziņojuma. Uh, šī gada ziņojumā un grozījumos ir uh, saskanīgi ievērota objektīva attieksme lielākā daļa politisko grupu komitejā atzīst to, cik svarīgi ir šie galvenie jautājumi īpaši apkaro cilvēku tirzniecību, organizēto noziedzību, cīņā pret naudas atmazgāšanu, jāiestājas par mēdīju, vārdu brīvību, par uh, valsts TV uh, kanālu neatkarību un par eh, žurnālistu situāciju Melnkalnē. Lai tiešām sadarbība ar ādu referentiem bijusi konstruktīva, mums ir izdevies vienoties par kompromisiem, kompromisu grozījumiem. Uzskatu, ka gala teksta versija ir ļoti balansēta. Aicinu kolēģis atbalstīt šo ziņojumu. Uzskatu, ka Melnkalne ir ievērojami progresējusi, un visas politiskās grupas tiek aicināts to atzīt. Bet, protams, vēl ir daudz reformas, kas jāīsteno. Paldies! Fleckensteina kungs, es un dēvārdā. Īsi. Arī mūsu referents, diemžēl, nevarēja ierasties. Andru Lākis kungs Tikai vēlamies pateikt, ka ļoti pateicamies Tano kungām par lielisko darbu, varam viņu atbalstīt, pateicamies par viņu lielisko sadarbību ar ēnu referentiem, kā arī e, rīt balsosim pozitīvi par šo ziņojumu. Paldies, Lekenštein kungs! Un tagad Raduš kungs Aldis vārdā. Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos arī Tānoka kungam ne tikai par lielisko sadarbību pie šī ziņojuma, es pateicos arī par mūsu sadarbību pēdējo četru gadu laikā un paldies par viņa darbu pēdējo desmit gadu laikā. Un arī paldies par viņa lielo optimismu, ko vienmēr viņš ir paudis, runājot par Melnkalnas iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, šis process ir ļoti lēns. Uh, ir grūtības galvenajās reformu nozerēs. Reformas tiek īstenots ļoti, ļoti lēni, īpaši runājot par tiesiskumu neatkarību, cīņu pret korupciju, mm, plašsaziņu līdzekļu brīvība. Nu, te Melnkalns saskars ar daudz problēmām. Bet, nu, Jā, Melnkalns un citu rietumu Balkānu valstu galvenā perspektīva ir viņa vieta Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments, manuprāt, nosūt ļoti pozitīvus vēstījumus ar šo ziņojumu, un tieši tā arī mums ir jāturpina strādāt. Paldies! For the Greens, Mr. Šaltis. Šaltis kungs. Thank you, Mr. Chair. So I'd like to thank the rapporteur for the very good compromise. Paldies, jā, nu tā ļoti labs kompromiss. Esam īpaši par to gandarīti par mm, šiem hidroelektrostacijas aizsardzības pasākumiem. Nu, 28. punktā ir panākt lielāka skaidrība. Un tāpat mēs vēlētos aicināt citus kolēģus pastiprināt 118. Uh, grozījuma formulējumu attiecībā uz bankām, un, lai būtu ilgspējīgi spēkstaciju projekti un arī 99. grozījums, kas saistās ar skādas ezeru, ezeru problēmām. Pilsoniskās sabiedrības korupcijas sakarā 25. grozījumu atbalstu, arī 69. par šo korupcijas novēršanas aģentūru. Mēs ļoti labi zinām, ka organizācija manus lielisku darbu veids. Un panāk to, ka Maķedonija virzās pretī spēcīgai demokrātijai. Un uh, beigu beigās mēs arī atbalstīsim 43. 12 grozījumu. Paldies! Ivo Šaltis kungs tagad goja, ne, FDD. Nē, tad Kukana kungs. Jā, nu, paldies pavisam īsi. Es pilnībā varu pievienoties Kovačeva e, kungam, ETPN referentam. Augstu novērtējumu pateicos e, Čārlzam Tenokam par viņa uh, ierasti profesionālo kompetento darbu pie šī faila. Mankalne virzās pretī iestājai Eiropas Savienībai ar eh, atbalstu no saviem pilsoņiem. Nu, ir eh, jāstrādā reformu jomā, jo īpaši tiesiskumu un cīņas pret korupciju jomā. Un nu, tas jau tik pieminēts, bet atkārtošu to, ka Mm, ir jābūt lielam nosodījumam attiecībā pret uh, iebiedēšanu, verbālu, fizisku, uh, žurnālistu ietekmēšanu. Mēs to esam uh, arī atkārtojuši, mm, ka iestādēm ir jāveic atbilstošas izmeklēšanas arī iepriekš tekstā, un valsts autonomija, un, respektīvi, mm, šo plašsaziņas sabiedriskās raidorganizācijas neatkarība ir ārkārtīgi svarīga. Ir bija noslēdzies arī boikots parlamentā. Un visbeidzot vēlos apsveikt to, ka SRSDSB un SRSDF piesaisti no Melnkalnas puses un arī sadarbību reģionā. Ņemot vērā īpaši to, ka Melnkalne saskaras ar visai lielu spiedienu no kādas zināmas trešās valsts. Paldies! Uh, Lielas paldies Kukana kungam. Tagad eh, noslēgumā Čārlzam Tenakam vārds. Jā, nu, jāteic, eh, tas ir viens no patīkamākajiem um, ehm, atvat brīžiem arī no kolēģu puses. Tiešām liels paldies par. Uh, to, ka novērtējāt man darbu. Es atzīmēju arī komentārus, ko teica Edvards Kukans attiecībā uz žurnālistu iebiedēšanu un mediju brīvību. Es domāju, tas eh, ir minēts atbilstoši ziņojumā, un es arī esmu gājis uz priekšu attiecībā uz piekāpšanos zaļajiem par vides eh, jautājumu. Mm, katrā ziņā, nu, te ir eh, plašs grupu um, atbalsts un arī dažādi partija atbalsts. Un es domāju, ka turpmākajos mm, gados Melnkalna tikai kļūs spēcīgāka, virzoties pret iestājai Eiropas Savienībai. Katrā ziņā vēlreiz liels paldies par jūsu laipniem vārdiem. Jā, paldies, Čārls Tanokam. Varam noslēgt darbu pie mm, šī punkta rītdien. Afet komitejā pēcpusdienā būs balsojums par šo punktu. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, mm, devītais mm, ziņojums par komisijas 2018. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Došu Vaigl kungam vārdu par turpmākajiem soļiem Ivam. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es eh, runāšu eh, savā dzimtajā valodā, tāpēc es Aicināšu jūs uzlikt austiņas. Iesākumā es vēlētos pateikties ikvienam, kas ir devis savu ieguldījumu darbā pie šī ziņojuma. Es domāju, ka šis ziņojums ir atvērtāks un arī iedrošināšāks, labāks nekā iepriekšējos gados. Īpaši vēlētos pateikties grieķu kolēģiem, kas palīdzēja panākt tik veiksmīgu rezultātu. Protams, vienošanās starp divām valdībām Skopjē un Atēnās mm, radīja lielu optimismu mūsu rindās. Mēs visi mm, gaidījām, mm, ka šī. Ši ka šim procesam, šim gaidīšanas procesam tiks pielikts punkts un ka Maķedonija varēs sākt pievienošanos soļus ES un NATO. Un es vēlētos to uzsvērt, ka iepriekšējos gados procesa laikā, kad Maķedonija centās izlausties no politiskās krīzes problēmām, mūsu parlaments sāk spēlēt lielāku lomu parlamentārās demokrātijas jomā. Mēs uh, uh, sniedzām savu ieguldījumu Perežīnas nolīgumā un arī nonācām pie Žāna Monē dialoga, kas joprojām vēl turpinās. Protams, pēc tam, kad uh, pieņemsim šo ziņojumu, Un eh, pēc tam, kad Maķedonija atrisinās šo jauno politisko krīzi, eh, kas eh, radās no referenduma dažu cilvēku ieskatā, tas bija veiksmīgs, citu savulaik mm, nē, bet darāmā ir daudz šajā periodā. būs jāpieņem akī komunitēra visās jomās. Noslēgumā vēlētos teikt šādus vārdus. Aicināšu ikvienu atbalstīt mutisko grozījumu, kuru pieteicu nu, pirms balsojuma. Jo nu tagad gaidām kad Maķedonijas valdība izziņos turpmākos soļus. Vai nu tad eh, nodrošināt, eh, nodrošināt vairākumu parlamentā, vai tad arī pieņemot vienošanos par eh, izmaiņām konstitūcijā, vai arī mm, risinājums varētu būt aicina sasaukt jaunas vēlēšanas. Katrā ziņā doma ir at, turpināt atbalstīt Maķedonijas valdību virzībā pretī Eiropas Savienībai un NATO, ja pati valsts pauž šādu vēlmi. Paldies, kolēģi! Nu, šoreiz gan ir daudzi pieteikušies. Labi, tā tad runātais saraksts. Miss Sakurāfā un Mr. Epididejos, did I miss some? Vai visus nosauc, kā jūs sauc? Protams, protams. Esat piefiksēts. Jā, vēl kādi grieķu kolēģi. Ja ne, tad eh, Edvards Kukans. Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Es domāju, ka Vaigala kungs mm, ļoti nopietni uztvēra savu atbildību kā referents, un šis ziņojums ir ļoti eh, profesionāla darba rezultāts ar pašu tekstu, ar grozījumiem, ar ēnu referentiem. Es domāju, ka mums mm, tas būtu jāatbalsta. Ivo bija pagājušā nedēļā Sofijā, un tur bija Mm, Balkānu valstu parlamentu pārstāvji. Mm, visi apsprieda mm, situāciju, kas valstī ir dramatiska. Es piekrītu Ivo Vaigla teiktajam par turpmāko situācijas attīstību pēc referenduma. Nu, lai nu kā mēs arī to nevērtētu, mans vienīgais komentārs būs šāds. Ja tas būs nepieciešams, uh, organizēt um, ārkārtas vēlēšanas, tad eh, valstī būs um, nekārtības. Un tāpēc es domāju, ka mm, vajadzētu balsot par rezolūciju rītdien, būs pietiekami daudz laika pirms eh, plenāra sesijas, tā lai arī veiktu atbilstīgus eh, labojumus. Mm atkarībā no tā, kā attīstīsies tālāk situācija. Paldies, tagad Knuts Fleckensteins. Čeman, uh, Priekšsādātāja kungs, Vaigla kungs, kolēģis runāju. Tonino Pīčulas vārdā. Jā, zināms, grūtības ar uh, lidmašīnu. Tā ieldos tikai vakarā. Bet arī viņa vārdā es vēlētos pateikties referentam par paveikto un labo sadarbību. Uh, Es atbalstu lēmumu balsot rītdien. Es zinu, ka mums bija diskusijas par to, kāds varētu būt labākais risinājums, bet es piekrītu īpaši arī šim mutiskajam grozījumam. Uzskatu, ka tas ir pareizais veids, kā rīkoties. Es personīgi nožēloju pārliecinošo rezultātu Mm, referendumā, nu tur gan nebija liels dalībnieku skaits. Un tad situācija, kurā valdība paļaujās uz pārliecinošiem atbalsta rezultātiem un op opozīciju uz mazo dalībnieku skaitu, es ceru, ka šī galvenā vienošanās no tā necietīs, necietīs no šīs politiskās krīzes. Un šajā sakarībā jāmin arī uh, šo priekšlaicīgo vēlēšanu iespēju, to Kukankungs jau pieminēja. Nu, tad mm, pro, par progresu ziņojumu. Rītdien būs balsojums Maķedonijas gadījumā. Pēdējā gadā mēs tiešām varam runāt par progresu. Mm, Visa taustāmākais. Tā Mm, progresa vērojams salīdzinām ar citām valstīm, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Mm, pašreizējās valdības uzdevums nemaz nebija vienkārši pēc mm, šiem gadiem pie varas, nu nebija nemaz vērojams tāds progress, bet gluži pretēji. Un tagad ziņojumā tiek uzteikts eh, progress un tas, ka normalizējušās attiecības ar kaimiņu valsti Bulgāriju un arī ar Grieķiju. Un es domāju, ka valsts politiskais klimats kopumā rāda veiksmīgā komunikāciju ar pilsoņiem, un mēs arī atbalstām šādu dialoga kultūru. Un tā tad nu ir lieta, par ko nav atbildīga tikai valdība, bet arī jaunais opozīcijas līderis. Viņš arī spēlē savu lomu. Šajā sakarā tikpat svarīgi ir arī pieminēt eh, vēl paveicamos darbus. Galvenokārt eh, vajadzētu mm, ir jāveic eh, iekšējās reformas, jāuzlabo valsts iekšējais klimats kopumā, lai būtu atvērtāka komunikācija un atbalsts dialogu kultūrai. Tāpat ir e, tikpat svarīgi minēt, ka nepieciešams turpmākas reformas ekonomikas, tieslietu, iekšlietu jomās, uzlabojot mediju brīvību un cīņu pret korupciju. Noslēgumā šī valdība ir parādījusi to, ka uh, Eh, tai ir politiskā drosme pieņemt nopietnus lēmumus, un tāpēc pēc referenduma mums ir jāturpina izrādīt savus pilns atbalsts un mm, jācer, ka būs iespējas atvērt pirms pievienošanās pārunas jaunākam gadu vēlreiz. Es paldies referentam par sadarbību. Es domāju, ka teksts ir labs un es ceru, ka rītdien uh, tiks gūts liels atbalsts eh, pašam ziņojumam un arī Maķedonijas ļaudīm. Paldies! Paldies, Knuk Flekenštein, EKR vārdā Čārls Tanuks. Paldies, priekšsēdētāji, arī es vēlētos pievienoties kolēģiem, atzinīgi novērtējot Ivo Viegla līdzsvaroto ziņojumu. Ceru, ka tas tiks pieņemts eh, pēc uh, pārunam par kompromisu grozījumiem. Katrā ziņā mm, ir šis piektais kompromiss par delikāto nosaukumu, ir savā ziņā ļoti būtisks. Tā tālākai virzībai bez eh, rezolūcijas par šo būtisko tēmātu Eiropas Savienības pievienošanās procesa Maķedonijai būs tikai tāds eh, akadēmisks uzdevums. Pagājušā mm, mēneša 3. datumā bija referendums, un tad ir Grūti novērtēt šo rezultātu, bet nu, šajā nedēļas nogalē um, varētu būt eh, bāžas par to, ka um, konkrēts progress varētu nematerializēties, jo nu, bija maz, da, maz dalībnieku skaits. Un tāpat būtu iespējams vēl viens vēlēšanas. Matjo Dimets ir bijis teicis, ka būtu nepieciešami vēl 25 gadi, lai Mm, nonāktu pie pozitīva panākuma, ja palaidīsim garām šo iespēju, kas būtu tiešām e, netik veiksmīgi arī plašākā kontekstā Rietumu Balkānos, katrā ziņā IKR e kopumā atbalsta e, ziņojumu virzību un arī jaunās valdības centienus. Te ir nepieciešams turpināt uzlabot mm, situāciju attiecībā uz tiesiskumu, mediju brīvību, cīņu pret korupciju, uh, attīstot labākas attiecības ar kaimiņu valstīs, jo īpaši Bulgāriju un Grieķiju. Vēlētos arī vēlreiz pateikties Ivo Vaiglam par viņa pozitīvo pieeju kā referentam un mm, kolēģim. Paldies! Paldies, Čārlis, tagad Igo Šoltes. No GOE grupas Zakoravas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākumā pateikties Vaigla kungam par paveikto darbu un arī sadarbību, kādu veicām pie šī dokumenta. Principā esmu pret vienošanos šādu iemeslu dēļ. Nu, politiski nebūs iespējams to piemērot, jo tas būs mākslīgi izveidots. Uh, un uh, netiek pārvarētas domstarpības starp valstīm. Un tāpat arī jāskatās plašāk reģionā, un arī ir uh, bažas par pašu procesu kā tādu. Principā mēs esam redzējuši, ka Eiropas Savienība spēra uh, soļus, bet es neesmu droša, ka tas atbilst Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem. Bet, nu, vai, vai Mm, tas tiem patiek vai nē, un to mēs redzējām ar Brexit un Grieķiju, un to mēs arī redzam Maķedonijā. Nu, cilvēki tomēr rīkojās, viņi pagriež mūgūru arī Eiropas Savienībai. Bet, neraugoties uz to, ierēģi turpina savu darbu, viņi neņem vērā pilsoņu pozīciju. Principā mums nevajadzētu arī būt pārsteigtiem par to, ka palielinās eiroskepticisms un arī uh, galēji labējie uzskati. Un te būtu jārunā par dialogu, nevis mm, draudiem vai arī monologu. Mums ir jārespektē arī institūcijas kā tādas, un līdzīgas tendences vērojams arī Itālijā. Tātad mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, kā mēs paši uzvedamies, jo tikai uz demokrātiskiem pamatiem varēsim būvēt mūsu turpmāko nākotni. Uh, Paldies, vai jūs pieņemtu zilās kartītes eh, jautājumu? Lekenšteina kungs, viena minūte. Mazāk, nu man ir trīs jautājumi. Vai tas ir viedoklis? Es atvainojos, es nepieņemšu Flekensteina kunga zilo kartīti. Sāksim jau ar to. Un, principā, Flakenšteina kungs ir pret Grieķiju. Viņš mūs ļoti nopietni apvainoja iepriekšējā reizē komitejā. Mums Grieķiem ar to ir būtisks problēmas, jāpatur tas prātā. Mūsu um, dzimtenes problēmas ir, mēs cenšamies aizstāvēt savas uh, intereses, tā kā mēs to skatām pa pareizi Flakenšteina kungam savas intereses, un es to nepieņemšu. Priekšsēdētājs patiesībā Flakenšteina. Uh, kunga zilā kartīte, nu, tas bija tāds vairāk joks. Nu, izskatās, ka joki, š... <laughs> joki šodien neizdodas šajā komitejā. Knut, vai jūs tiešām vēlaties izteikt savu komentāru? Labi, es jūs eh, saglabāšu sarakstā, došu vārdu diviem citiem un pēc tam jums epitēdējos kungam vārds. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε to δημοψήφισμα το οποίο έγινε. Paldies priekšsēdētājiem. Nesen noturētais referendums Skopjē nav pieņemams, jo mm, saskaņā ar valsts konstitūciju netiks sasniegts 50% piedalīšanās līmenis. Tātad tas, kas notika, principā nenotika. Vispār pats fakts, ka referendums notika. Nu, jau nozīmē, ka Grieķijas cīņa ar Maķedoniju par nosaukumu principā bija nu, tā, kas turpinājās. Un tad no nu, šie skaidrojumi par nepievienošanos Eiropas Savienībā šiem esla dēļ Un e, turpmākais ceļš pret Eiropas Savienībai būs atkarīgs tikai no šīs pašas valsts un to līderu gribas. Paldies, Kologlu kungs, paldies priekšsādātāji. Ir ļoti liederīgi un pozitīvi, ka mēs cenšamies mm, atbalstīt un veicināt šo vienošanos, kas e, pirmkārt pielika liks punktu šim smieklīgam strīdam par nosaukumu un otrkārt veda pretī Balkānu reģiona stabilitātei. Un tur mm, vērojams bija liels problēmas arī vakardien Skopjē un Sofijā. Arī Rusē, citā Bulgārijas pilsētā mm, bija šis nogalināšanas eh, gādījums, žurnālistika nogalināts. Arī te var pieminēt serbus un kosoviešus par šo uh, mākslīgo ezeru un tā tālāk un tā joprojām. Nepieciešama liela politiskā drosme no abām pusēm, lai virzītu uz priekšējā vienošanā, jo abās valstīs uh, bija demagoģiska, nacionalistiska opozīcija šai vienošanai mm, no koalīcija, kas bija veidota no labējiem lielā mērā, un šī jaunā demokrātijas partija, diemžēl, ir eh, Eiropas tautas partijas saimē. Es to saku tā tāpēc, ka es vēlētos tādu um, aktīvāku pieeju, bet eh, ne no nacionālistu puses vai neonacistu puses, protams. Beigās es vēlētos norādīt, ka gan Cipras kungs, gan Zaevs, Zaev kungs, nu, viņi būtu starptautiski jāatzīst par, jāatzīst viņu drosme par to, ka viņi virzās uz priekšu, vienošanās panākšanā šajā strīdā, kas izcēlās vēsturisku iemeslu dēļ, nosaukumu dēļ, tas tad arī viss, un Flakensteina kungs, ja jums būs vēl kādi jautājumi, tad es ar prieku uz tiem jums atbildēšu. Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Flekenštein kungs, jūs tagad varat. Gribēju tikai pateikt divas lietas. Ja es jūs esmu kaut kā aizvienojis vai ir aizvainojis Grieķiju, tad es atvainojos, jo tas nebija mans nolūks, un mēs noteikti varētu par to apspriesties. Varbūt man vajadzētu mainīt formulējumus. Uh, Ir pilnīgi vienalga, kāda bija referenduma rezultāti. Pašlaik šis jautājums ir parlamentā un eh, jebkurā gadījumā mm, divas trešdaļas būs par konstitūcijas grozījumiem, tāpēc šīs diskusijas ir mazliet akadēmiskas. Trešais punkts. Šķiet, ka neviens uz to nevarēs atbildēt, un es arī nezinu, vai tas bija jūsu viedoklis, vai arī tas bija zaļo politiskās grupas eh, viedoklis, un uh, Es īsti arī nezinu, kā rītdien balsos eh, zaļā frakcija, jo mm, tas, ir, tas attiecas gan uz referendumu, gan arī uz ziņojumu. On... Vai jūs varat atbildēt, kā jūs balsosiet par uh, ziņojumu rītdien zaļie? Zaļo nav klāt. Labi. Vai kāds uh, no zaļo asistentiem ir klāt? Varbūt jūs varat apspriesties ar Fleckensteinu. Vispār nav nekādu zaļo. Labi. Remarks. Pēdējie komentāri. Dosim vārdu atkal Ivo Vaiglam. Paldies, priekšādātāji. Man nav nekas piebilstams. Vēlētos tikai pievienoties savam kolēģim, kas uzteica abu premjeru drosmi un radošo garu Gan Grieķijas, gan Maķedonijas premjeri ir pierādījuši, ka ar labu gribu var tikt pāri arī vēsturiskiem aizspriedumiem un var nodrošināt eh, sapratni un mieru Balkānos. Otrais vēlētos eh, darīt ko tādu, ko iepriekš neesmu darījis. Vēlos arī pievienoties visiem, kas apsveica Tanuka kungu par viņa lomu šeit, parlamentā. Tanakungs man uh, ļoti ir pateicis klausīties jūsu labi sagatavotojos, labi argumentētajos uh, izteikumos. Es uh, ceru, ka jūs izbaudīsiet jūsu laiku mūsu vidū un vēlreiz liels paldies par lielisko sadarbību. Thank you. Paldies! Balsojums notiks rīt, pulkstens 2.30, eh, un tagad desmitais darba kārtības punkts. Un eh, tagad man ir tas eh, gods aicināt pašu kungu vadīt šo pēdējo darba kārtības punktu. Nē, kukans, Edvard, man ir tas gods. Uh, aicināt jūs vadīt sanāksmi. Nu, vismaz kāds ir gatavs to darīt. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are. Mm, dāmas un kungi, godāmie kolēģi, tagad ķersimies klāt desmitajam darba kārtības punktam. Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana. Šī ir otrā ziņojuma izskatīšana par asociācijas nolīguma īstenošanu ar Ukrainu. Uh, Un bez liekas kavēšanās došu vārdu Gālere kungam, viņš ir mūsu eh, referents. Lūdzu, iepazīstiniet ar savu ziņojuma projektu un eh, izvērtējiet arī iesniegtos grozījumus. Paldies, priekšādātāji! Esmu pateicīgs par to, ka mums ir iespēja nodrošināt šo otro viedokļu apmaiņu, jo 12. novembrī mums vajadzēs eh, balsot par uh, ziņojumu mūsu komitejā. Pagājušajā nedēļā ir notikušas dažādas konferences un arī parlamentārās tikšanās, kur ir piedalījušies arī deputāti. Un tāpat ir arī sagatavots memorants un notikusi vienošanās par ceturto makrofinanciālu atbalsta programmu. Uh, Šīs konferences eh, notiek eh, katru gadu, tā ir Jaltas Eiropas stratēģijas konference, tāpat arī tikās eh, parlamentārās asociētās komitejas, un bija arī sēdē misija uz Mariupoli. Tāpat arī pagājušajā nedēļas nogalē Āna Gomeša piedalījās pirmajā sanāksmē, kur tikās parlamentārā asambleja mm, no Moldovas, Gruzijas un Ukrainas. Mm, skatoties uz visiem šiem pēdējiem notikumiem, es priecājos, ka šeit parlamentā mēs varam baudīt relatīvi plašu uh, um, vienprātību par to, kas notiek Ukrainā. Tas izriet arī no grozījumiem, kas ir iesniegti, un arī no sagatavotiem kompromisiem. Man ir radies iespējas, ka kopumā šīs reformas virzās uz uh, priekšu pareizi, kaut arī varbūt uh, temps mums šķiet par lēnu. Ukraiņi reaģē un arī labprāt uzklausa to, ko mēs no viņiem sagaidām. Vēlējos vēl norādīt, ka pagājušajā nedēļā likums tika pagarināts, tātad ir runa par īpašajiem reģioniem Donbasā. Tātad ir runa par Luganskas un Doņetskas apgabalu okupētajām teritorijām. Šis ir eh, pozitīvs fakts, un to mums vajadzētu arī tā uztvert. Mēs rādzām, ka reformu attīstība, jo īpaši ir runa par pretkorupcijas tiesu, um, virzās uz priekšu, tiek eh, ieviestas arī citas reformas, kaut arī visur jau ir uh, jūtama vēlēšanu cīņa. Martā ir paredzētas prezidenta vēlēšanas. Parlamentārās asociētās komitejas sanāksmēs mēs esam apsprieduši visu šo tematu diapazonu. Tātad eh, tie temati, kas eh, ir būtiski nolīguma īstenošanā. Ja runa par attiecībām ar Krieviju, izskatās, ka nav nekādu pozitīvu izmaiņu. No Krievijas puses nav nekādu signālu, ka tā mēģinās īstenot šo vienošanos. humanitārā situācija, jo īpaši okupētajās teritorijās un pie robežas ir ļoti sarežģīta. Ir uzsākti dažādi projekti, jo īpaši vēlētos norādīt uz to, ka Eiropas Savienība valsts austrumos mēģina darboties humanitārā jomā pie infrastruktūras uzlabošanas un arī citu citos bū, cilvēkiem būtiskos jautājumos, un tā ir Eiropas Savienības prioritāte, kas, manuprāt, ir pareizi. ECO um, secinājumi norāda uz to, ka vēl ar vienu nav nodrošināta piekļuve pilnīgi visiem reģioniem, un tas nozīmē, ka situācija okupētajās teritorijās nevar tikt pilnībā izvērtēta. Mm, pagājušās eh, nedēļas eh, nogalas sanāksmē, kad mēs tikāmies Tbilisī, mēs runājām par to, ka mums vajadzētu ciešāk sadarboties ar Ukrainu, Moldovu un Gruziju. Un mēs uzskatām, ka mums kā parlamentāriešiem vajadzētu ciešāk uzraudzīt noslēgto līgumu īstenošanu. Vēl es arī īsi pieminēju, ka jaunā makrofinansiālā atbalsta programma laika ziņā paralēli virzās uz priekšu um, konferencei, un uh, Dombrovskis un pārējie ir parakstījuši šo vienošanos. Šeit ir arī iekļauti visi mums svarīgākie priekšnosacījumi. Es no Šalts kunga pētījuma tikko uzzināja, ka Ukrainas valsts ar efektīvu nodokļu politiku e, ir varētu ievērojami paaugstināt savus e, ieņēmumus un ar tātad citu nodokļu politiku varētu nodrošināt ieņēmumus gandrīz tādos pašos apmēros, kā mūsu ārkārtas palīdzība. Jau ir notikuši 700 dažādu pašvaldību apvienošana un 120 ir sagatavošanas procesā, bet pašvaldību vēlēšanas vēl nav notikušas. Šajā reģionā dzīvo viens miljons cilvēku, un es uh, varu akceptēt, ka te ir runa par vēlēšanu kampaņām, kas iespējams šeit rada bloķēšanu. Jaunievēlētā vēlēšanu komisija, kuras locekļi beidzot ir arī ievēlēti tikai no opozīcijas bloka, vēl nav nominēts kandidāts, viņiem vajadzētu pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu un To mēs varam iekļaut arī mūsu ziņojumā. Mums ir jānodrošina, lai šīs vēlēšanas varētu notikt, kā tas bija plānots tuvākajās nedēļās un mēnešos. Eiropas Savienība atbalsta šo uh, decentralizācijas projektu ar 102 miljoniem eiro. Pirmā tikšanās ar ēnu referentiem no citām politiskajām grupām norādīja uz lielu vienprātību, valsts ir uz pareizā ceļa, bet Protams, pastāv arī problēmas, kuras mums vajadzētu izskatīt un kuras mm, nevajadzētu bloķēt vēlēšanu kampaņas dēļ. Esmu pārliecināts, ka mēs eh, sagatavosim labu ziņojumu līdz eh, tā pieņemšanai un cerams, ka tas eh, ļaus mums panākt arī lielu vairākumu balsojumā. Es vēlētos arī paust savu atvieglojumu par to, ka nedēļas nogalē saņēmām ziņu no Sibārijas cietuma, ka Oļegs Sencovs ir beidzis eh, savu badstrēku pēc eh, vairāk nekā simts dienām. Es eh, priecājos, ka viņš to ir izdarījis, jo viņam taču ir jādzīvo Ukrainas dēļ, nevis jānomirst Putina dēļ, un ar to arī es beigšu savu stāšanos. Thank you very much, Mr. Gāler, for... Paldies, Gāler kungs, par ļoti. Uh, labo ievadu runu un tagad Paško kungs, eh, Piculs kungu vārdā lūdzu. Paldies! Es tad uh, nolasīšu Pīcels kungi nostāju. Viņš grib uh, vispirms pateikties uh, sadarbību Par referētie par šo ziņojumu viņš ir pārliecināts, ka tagad teksts ir labāks. Savos grozījumos viņš koncentrējās uz to, ka ir nepieciešams uzlabot sociālo situāciju valstī, kā arī norādīts to, ka ir nepieciešams vēl arī īstenot reformas, apkarot korupciju visos līmeņos, tā ir, tā ir jābūt prioritātei. Un šajā sakarā Arī pretkorupcijas bīroja darbs ir jāstiprina, jāparedz nepieciešamie līdzekļi resursi, lai tas tā notiktu. Viņš arī norāda uz to, cik svarīgi ir stiprināt administratīvo kapacitāti valsts iestādēs. Tās ir izšķirīgi, lai varētu līgumu īstenot. Šim arī sabiedrības konsultācijas un arī pētniecību, arī lēmumu pieņemšanu, kas ir priekšnoteikumi, lai varētu likumdošana sasniegt rezultāts. Un tad viņš pateicas arī Gālera kungam par to, ka lielākā daļa Piculs kunga ieteikumus, ieteikums viņš ir ņēmis vērā. Un tad arī sagaida turpmāk sadarbību. Paldies! Liels paldies! Sekā ir vārdā Tanokungs. Es arī vēlos apsveikt Gāleru kungu, tiešām jau sens uh, kolēģis, uh, kas cieši seko attīst, notikuma attīstībai Ukrainai. 2002. gadā es biju arī viens no pirmajiem, kas rakstīja par šo Wall Street Journal avīzē par to, ka Ukraina varētu būt Eiroatlantiskā perspektīva, un te bija liels cīņas ar ETP. Arī Maikls to atceras, ka es vispār uzdrošinājos, ko tādu ieteikt. Tad, nu, man ir gan skumji, gan arī priecīgi par šo situāciju situācija, kāda ir šodien, 15 gadus vēlāk. Nu, man ir uh, skumjies, kā Eiropas Savienība pat nekad nav piešķīrusi potenciālās kandidātu valsts statusu Ukrainai un ka Krievija, protams, arī agresijas rezultātā ir pievienojusi teritoriju, pārkāpjot starptautiskās tiesības, bet man ir prieks, ka mums ir asociācijas nolīgums un arī brīvās tirdzniecības nolīgums. Ukrainas ekonomika stabilizējas, kā viņi arī jo, uh, gūs labu no šīm tirsniecības uh, privilēģijām. Tas ir interesanti, ka apvienotās karalīste šajās dienās runā arī par Brexit, un tagad daudzi vēl, <laughs> daudz pat saka, ka viņi vēlas uh, tādas attiecības, kāds ir Eiropas Savienībā ar Ukrainu. Bet, nu, Ukraina vēlas atkal pietuvināties Eiropas Savienībai un nevis šķirties no tās, kā tas ir uh, manas valsts gadījumā. Apsveicu Maiklu, stipri atbalstām šo ziņojumu un strādāsim pie grozījumiem un kompromisu grozījumiem. Paldies! Liels paldies! Nu, citu politisko pārtīju pārstāvis neredzu, neviens nav pieteicies. Tad, kuri deputāti vēlas izteikties? Bočko kundze, lūdzu. Liels paldies! Es arī pateicos uh, referenta kungām, pateicos par viņa darbu, un arī es varu piekrist lielam skaitām ideju, kas šeit parādās. Tad, uh, jā, protams, ir progress, ir ziņojum, uh, ziņojums, bet process vēl nav perfekts, ir jāatrisina vēl daudz problēmas. Ir viena lieta, par ko neesam vēl runājuši. Es arī pievienojos tām, tiem grozījumiem, kas skar minoritāšu aizsardzību, tāpat kā citi ungāri kolēģi uzskaita, uzskatām, ka Ukrainas gadījumā arī šīs aspekts ir jāmina tikai runājot par Serbiju, Kosovu un citām valstīm, par ko šeit runājam, arī Ukrainas gadījumā tas ir svarīgi. Kādēļ? Tādēļ, kā kampaņas laikā varētu būt liels uh, dažādu uh, minoritāšu nesaskaņas vai saspīlējumi, tad nu, ir jādara viss, lai uh, um, šis saspīlējums tiktu mazināts, cik tas ir iespējams, lai Ukraina virzītos uh, tajā virzienā, kur tā ir jāievēro starptautiskās saistības, nu, piemēram, likums par izglītību. Ukraiņi vēlējās atjaunināt jā, šo likumu, tas ir ļoti labi arī uh, Pagājušajā nedēļā ir pieņemts jauns likums uh, pār izglītību, tas notika jau pirmajā lasījumā. Ukraiņu valoda līdz ar to ir vienīgā oficiālā valoda. Tad mēs redzam, ka šeit varētu rasties potenciāls sociāls konflikts. Nezinu īsti, kāds ir mērķis tam visam, vai tas ir tikai, tikai tāds kampaņas instruments, vai tik tiešām Ukraina uh, mēģina izveidot tādu situāciju, kur šī valsts, kur ir tik daudz dažādas minoritāšu pārstāvniecības, kā vienkārši viņi vēlas iznīcināt šo daudzveidību. Tātad šim visam jāsako. Otra lieta, un tas jau arī izskanēja dažādas organizācijas, kas ir ļoti labējas, nacionalistiski noskaņotas, kas ir atbildīgas par tiesību pārkāpumiem. Ir, piemēram, lūgumraksti, kas uh, aicina ungāru minoritātes deportēt no Ukrainas, un to mēs nevaram ignorēt. Šāda veida uzsaukums. Tad ir arī interneta portāls, kur uh, tiek uh, minēti cilvēki, kas ir valsts ienaidnieki. Es domāju, ka Eiropas Savienība nevar vienkārši uz to noskatīties. Ukrainai ir arī šāda veida aktivitātes jāapkaro, jārespektē dažādas tautības, kas dzīvo Ukrainā. Mums arī jāsēdā šajā virzienā, lai Eiropas uh, reformas, Eiropas vērtības tiktu respektētas un tiešām, lai tas arī e, tiktu īstenots, ne tikai par to runāts. Paldies! Paldies, Boškar kundze, Gomeša kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Atbalstīšu arī, protams, uh, Maiklu Gāleru, un tiešām viņš ir paveicis, paveicis labu darbu, veicis lielisku analīzi pār mūsu attiecībām ar Ukrainu, lai nu šī valsts būtu spējīgāka atbildēt, risināt iekšējās ārējās problēmas, izaicinājumus, īpaši jau runājot par Krievijas agresiju. Es gribētu vēl papildināt. Arī pagājušajā nedēļā bija uzņēmēju asamblēja, tur piedalījāmies. Tas bija tiešām interesants notikums. Šāda veida konferences asamblēs var būt ļoti liederīgas uh, sadarbības attīstībai. Tas ir arī ļoti izdevīgi un interesanti mums, kā mēs varam labāk atbalstīt un uh, atbildēt uz viņu vajadzībām. Šai kontekstā gribētu norādīt kādu jomu. Man ir sajūta, ka varam darīt vairāk, mums jādara vairāk. Atbalstīt tos, kas apkaro korupciju, īpaši ja pilsonisko sabiedrību – Un es zinu jau, ka mēs darām daudz, bet e, varbūt mēs varētu strādāt tā, lai būtu vairāk rezultātu. Ne tikai, lai sauktu pie atbildības e, vainīgos, tie, kur nodarbojas ar nopietnu korupciju, kas arī to darījuši pagātnē, kā Janukovičs, bet arī saukt esošos vaininiekus pie atbildības. Tāpat arī nodrošināt to, lai Ukraina atgūtu aktīvus, kas tā ir uh, nozakti. Un te Ukrainas pilsoniskā sabiedrība veids fantastisku darbu. Mēs viņus nepietiekam atbalstām. Ne tikai mēs uh, Eiropas Savienība, bet īpaši Eiropas parlaments, domājot arī par to, kā lielākā daļa ieguvumu šīs korupcijas rezultātā tiek glabāti mūsu dalību valstīs. Nu, šeit mums jādarbojas, jāsadarbojas ar Ukrainas pilsonisko sabiedrību, lai arī viņi varētu atgūt uh, korupcijā nozakto. Tas ir viss nepieciešams Ukrainas valstī. Paldies!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 Cilvēki protestē par to, ka tiek uzspiestas Stambuls konvencija. Tas nav nekāds oficiāls Eiropas Savienības eh, dokuments, tas arī nav dalībvalstu eh, kopējs dokuments. Mums eh, tika apgalvots, ka mūsu daudzveidība tiks respektēta un ka valstis varēs akceptēt konvencijas vai arī tās neakceptēt. Bet jūs uzņematies šo Eiropas eh, Savienības viedokli, apgalvojot, ka tas būtu jāakceptē visiem. Es eh, uzskatu, ka šāda konvencija nav jāakceptē. Polija šo konvenciju nav pieņēmusi, un mums ir pilnīgs pamats to darīt. Thank you very much. Liels paldies! Neviens cits vairs nav pieteicies runāt. Aicinu Gāleru kungu noslēgt diskusijas, lūdzu. Thank you. Thank you very much. Uh, Lielas paldies, kolēģi. Paldies par komentāriem. Lielākai daļai Ukraiņu. Viņu sociālā situācija ir vissvarīgākais jautājums viņu ikdienā, viņu dzīvēm. Tādējādi, jā, mēs atsauksimies uz šiem jautājumiem. Tad arī vēl cīņa pret korupciju visos līmeņos, kā jau tas tika minēts. Tas arī ir kas tāds, kur kopā ar pilsoņiem mm, arī veiksim mm, darbu pie reformām, atbalstīsim šo reformu procesu. Tāpat kā aktīvu atgūšana ir ļoti svarīgs jautājums lai atgūtu naudu, kas piedar pilsoņiem un valsts budžetam. Tālāk par minoritātēm. Par to jau esam plaši diskutējuši. Arī parlamenta asociācijas komitejā, arī par to runājām Ukrainā, kad tikāmies. Es noteikti arī vēl piedāvāšu diskusijas par jūsu grozījumiem nākam nedēļ. Nu, raudzīsim, ko mēs tur varam darīt. Tad būs vēl viens ēnu referentu tikšanās laiks. Raudzīsim, kāda tur ir attieksme pret šo. Un tad, protams, iekļausim arī vēstuļu apmaiņu starp Hārnas kundzi un Rozātī kungu jums. Arī par to padomāsim par šo pašu jautājumu kā tādu. Ukrainai jāievēro starptautiskās saistības. Nu, tas ir tas pamats, uz kā vispār ir jāpieņem šāda veida eh, likumdošana. Nevajadzētu dramatizēt situāciju. Nevajadzētu tagad o, arī jo, sekot kādiem ekstrēmistiem. Uh, un uh, kaut kam, kas parādās uh, mājaslapās un tam līdzīgi, jo katrā no mūsu valstīm ir ekstrēmisti ar saviem viedokļiem. Bet nu par to nav atbildīga valsts, un es neteiktu nekad, ka tā ir valsts politika. Nu, pilnīgi tā tad ne viss, kas izskan uh, šai sakarā, uh, Uh, būtu jāapspriež ekstrēmisms nepie kā laba nenoved. Te vajadzētu koncentrēties uz valsts uh, pienākumiem, tad varam izvērtēt uh, likumus, cik tālu tie iet un cik atbilst tie pienākumiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Gāler kungs! Noslēdzām debates tagad par šo darba kārtības punktu. Balsojums āfetā notiks 12. novembrī. Tas noslēdz mūsu darbu, esam izsmēluši darba kārtību un sevi, beidzam sēdi.